Allora vi prego di prendere posto. Dārgie kolēģi un kolēģis, lūdzu ieņemiet vietas. Un mēs varētu sākt mūsu šodienas darbu. Iniziamo con eh, l'approvazione dell'ordine del giorno. Sākumā darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība ir izdalīta. Tā ir pieejama visiem deputātiem un ir jūsu darba mapītēs. Ja nav nekādas iebildes pret darba kārtību, Tad eh, tā kā Roela kungs jau uh, rīkojās, tad uh, darba kārtība ir pieņemta, ja līdz uh, sēdes beigām netiks izteikti uh, nekādi paziņojumi. Tad par šodienas darba kārtību. Tūkojums ir pieejams visās valodās visās parlamenta oficiālajās darba valodās. Nākošais ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 2011. gada 10. novembrī. Arī šeit ir spēkā tas, ko es iepriekš teicu, protokols būs pieņemts, ja nebūs nekādu piezīmju šīs sēdes laika. Un Pēc tam arī būs balsošana. Balsošana būs par um, dažādiem jautājumiem. Tādēļ es uh, tagad uzreiz uh, sākšu ceturtā darba kārtības punktu iepazīstināšanu ar svarīgākajiem elementiem pētījumā par Eiropas atjaunojamās enerģijas tīklu. Un pēc tam būs viedokļu apmaiņa par šo pētījumu Runāsim aptuveni pusstundu un dod vārdu Altmanu kungam, kas ir vadījis šī pētījuma veikšanu. Es gribētu lūgt jūs uzstāties aptuveni desmit minūtes ievadvārdiem. Perfetto. Grazie. Mm, non prende la parola il dottor Altman così come... Jā. Tātad. Altman kungs. Uh, negribu uzstāties pirmais, bet gan Brenkenmaier kungs būs pirmais. Desmit minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Eh, labdien, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Mani sauc Antonijs Brenikmajers un mans kolēģis ir Matties Altmans. Mēs šeit pārstāvam ekspertu grupu, kas ir sagatavojuši šo pētījumu, kuru esat nesen saņēmuši un mēs jūs iepazīstināsim ar tā galveniem atzinumiem. Ir runa par Eiropas atjaunojumās enerģijas tīklu. Mums tik teica, ka 20 minūtes laika prezentēt šo pētījumu, pētījumu ir 150 lapus, mēs esam tikai divi, kopā 15 pētnieki, kas ir uh, piedalījušies šajā pētījumā. Un tagad ko gribam jums pastāstīt. Vispirms būs pārskats par pētījumu saturu, pēc tam mm, versīsim uzmanību dažiem galveniem tā aspektiem. Viens ir sadeklas tīkla izveidas būt galvenie šķēršļi, tad izmaksu un ieguvuma analīze, tīklu paplašināšanai, starpsavienuma prioritātes un visbeidzot rekomendācijas tālākai darbībai, un, bet sākšu ar pārskatu par pētījumu saturu. Šī pētījuma fonds droši vien jūs nepārsteigs. Vēlamies panākt 20% atjaunojuma enerģijas resursu palielināšanu līdz 2020. gadam un 8,95% CO2 emisiju samazinājumu līdz 2050. gadam, kas uzliek zināmas arī prasības uh, ma, uh, attiecībā uz izmaiņām e, sadalstīkliem. Uh, atjaunīgās enerģijas integrācija ir ilgtermiņa uzdevums, e, kas prasa liels investīcijas Eiropas līmenī. Pētījuma mērķis ir identificēt atjaunīgās enerģijas infrastruktūras vajadzības līdz 2050. gadam, ņemot vērā e, dažādas atjaunīgās enerģijas attīstības e, projekcijas. Esam dažādas scenārijas analizējuši ar dažādiem pieņēmiem Eh, kas visi ir tapuši pirms Fukušīmas. Eh, kopš tā laika vairākas valsts ir jau enerģētikas politikas izmaiņas pavēstījušas. Mēs arī gaidām, ka eh, atjaunīgās enerģijas tehnoloģija attīstība varētu šo scenārijas vēl būtiski ietekmēt nākotnē. Piebildīšu raugoties uz scenāriem un pro nākotnes projekcijām, ka līdzšinie panākumi šķiet rāda, ka optimistiskākās prognozes pat nav izrādījušies pareizes, jo attīstība bija vēl straujāka. Tad mēs raudzījāmies arī uz infrastruktūras attīstības prioritātēm, izmaksu un iegūmu analīzes, eh, pie tā vēl atgriezīsimies, E, to nav viegli precīzi noteikt. Tad politikas mērķi un esošā likumdošanais līmenī, kā arī šķēršļi sadals tīklu attīstīšanai. Un tad, tad pēdījums ir ar ambīciju būt visaptverošs. Kāda ir bieži galvenā apsvēruma? Tas ir pirmais punkts manā prezentācijā. Kādēļ ja to vēlos sākt? Tādēļ, ka tas ir tas, kam pētījumā vajadzētu būt. Katram tātad būtu jāzina par pētījumu. Viens ir, ka detalizēta uh, izdevuma izmaksa analīze infrastruktūras projektiem ir nepieciešama, lai definētu uh, ieguvumus, potenciāli ieguvumu un konfliktu attiecībā uz enerģijas, es enerģijas tirgu integrāciju un piegāžu drošību. Mēs, protams, varam pieņemt, ka sadals tīkla attīstība Eiropas līmenī, īpaši starpsavienojuma attīstīšana, ļaus mums uh, iegūt intensīvāku tirzniecību un mazāk sastrēgums. Tas arī mazinās mūsu atkarību no fosiliem degvielām, bet varbūt, ka būs jauns atkarības, piemēram, e, ņemot vērā biodegvielas problemātiku, kā arī saules enerģijas importu no Āfrikas, jeb šo, kas ir ar reto um, mm, ģeoloģisko izrakteņu importēšanu un tās sekām. Uh, vairāk um, atjaunīgā enerģijas īpatsvara arī ietekmēs Eh, enerģētikas resursu cenu, eh, kā arī geogrāfisko sadalījumu. Galvenie izaicinājumi ir un paliek elektrības eh, līdzsvars, kā arī tirgus līdzsvars. Mēs centīsimies kontrolēt augošās cenas, īpaši pārejas posmā, lai tās nenotuktu pārāk strauji. Raugoties uz jaunās enerģijas infrastruktūras vīdes ietekmi, netraucējot tās attīstībai, tomēr jāņem vairāk, vairāk apsvērumi, pie kuriem vēl atgriezīšos detalizētāk. Bet attiecībā uz politiku jāņem vērā attiecības starp klimata izmaiņu politiku un, piemēram, ES e un ETS mehānismi, kā arī nepieciešamību atjaunīgo enerģiju attīstīt. Iespējams, ka šeit ir konfliktējuši elementi, tas arī viss atspoguļojas pētījumā. Mēs raudzīsimies uz dažādiem šķēršļiem detalizētāk, ņemot vērā to sociālo-ekonomisko un administratīvo dabu, kā arī beigās raudzīsimies, kāda ir politiķu loma, lai nodrošinātu, ka Eiropas enerģijas infrastruktūra ir aktuāla un atbilst ekonomiskās attīstības prasībām. Viens no secinājumiem ir tāds, ka jau daudz tiek darīts, lai gatavot šīs izmaiņas, koordinējošs darbs, diezgan būtisks pat labāk, bet būs nepieciešama nākotnē ne tikai koordinācija, bet arī atbildības uzņemšanās. Šo slaidu iespējams esiet jau redzējuši kādreiz. Tas parāda uh, vēja, kā arī uh, viņa enerģijas potenciāls geogrāfiskajā skalā par labi savukārt ir labajā pusē saules enerģijas potenciāla Eiropā. Fluktējošā atjaunīgās enerģijas avotā mēs tos devām, mēs vienmēr varam precizēt, kad tie būs pieejami. Tas ir, lai izmaiņas e, prognosticētu, un labā ziņa ir tāda, ka potenciāli pietiekoši, lai izpildītu visas mūsu vajadzības, bet esošā infrastruktūra toties ir nepietiekoši. Izmaiņas ir saistīts ar to, ka atjaunīgās enerģijas avoti nevienmēr ir pieejami tur, kur tie ir nepieciešami. Tādēļ e, šī iegūtā enerģija e, to nāksies transportēt no ieguvas vietas uz patēriņu vietu, un tā būs jānotiek augstsprieguma jau kvalitātē. Atvainojiet, man jāņem vērā laika ierobežojumi. Šajā slaidā jūs redziet Pārējās divas atjaunīgās enerģijas avots - ģeotermiskā enerģija un eh, hidroenerģija. Jūs redzēt, ka arī tie nevienādi sadalīti Eiropā. Labajā pusē jūs redzēt eh, gaišajā krāsā, kur visvairāk hidroenerģijas avoti ir pieejami. Kā jau sacīju, lai pra, eh, pieprasījumu un piedāvājumu līdzsvarot, mums ir jānodrošina līdzsvara s, um, ražošanā, kā arī piegādes un sadals tīkli. Turklāt jāņem vērā sezonālās svārstības. Kādās izmaiņas ir nepieciešams? Eh, sadals tīkla attīstīšana noteikti ir ļoti nepieciešama un tā var dot lielu iegūmu attiecībā uz atjaunīgās enerģijas pieejamību, eh, taču jāņem vērā arī tirgus prasības izmaiņas, eh, ieguvas pārvaldības izmaiņas, elektrības pārveidi elektroenerģijā, kas ir gatava lietošanai, kā arī pieprasījuma izmaiņas un enerģijas uzglabošana. Pie tā vēl atgriezīšos eh, attiecībā uz naftas un gāzes rezervēm, kā arī nākotnē būs mums vēl jādomā par atjaunīgās enerģijas ceļā iegūtās enerģijas um, uzglabāšanu. Nākamajā slaidā gūstam pārskatu par šiem dažādiem risinājumiem. Vertikālajā asī jūs redziet, ka e, dažāda veidā iegūt e, alternatīvas enerģijas avoti, kā mainās, un tad izmaksas, kā mainās, ir vertikālajā asē. Tātad, vai tas viss notiks vienlaicīgi, jeb šo pēc kārtas, un kādas būs izmaksas. Šajā sakarā gribu sacīt, ka tas viss notiek jau šodien, vairāk vai mazāk. Ideālais, optimālais risinājuma mikslis būs atkarīgs no vietējās situācijas un tās prasībām. Dažkārt jūs variet uzglabāt iegūto elektroenerģiju vai cits enerģijas nesējs E, taču tas viss ir jāanalizē arī viss Eiropas līmenī, ņemot vērā uh, ekonomisko dzīvotspēju uh, visu iesaistīto pušu. Tik tālu pa pētījumu saturu. Un tagad iedziļināsimies nedaudz detaļās. Šajā slaidā ir dažādas šķēršļi uh, attēloti. Uh, Eh, sadalstīklu attīstīšanai. Esam identificējuši, ka tehniskie šķēršļi, kas ir eh, redzami lejā, ir vismazāk, eh, ja tā teikt, bīstami, administratīvo, sociālo un ekonomisko ir nopietnāki, un tie ir vēl nav atrisināta. Un te būs nepieciešama liela politiskā grī, griba gan es, gan dalību valsts līmenī. Šķēršļu uh, prioritizēšana mums tai nesam pievērsuši lielu uzmanību. Kādēļ? Jo uh, to rangs var mainīties attiecībā no tā, kādi ir reģionālie apstākļi. Uh, tūlīt arī došu vārdu Matiesam, savam kolēģim, bet Šeit vēl slaids attiecībā uz ekonomiskiem šķēršļiem, kas attiec uz tirgus skrupļojumiem, pārrobežu problēmām, ja ir e, tad e, investīciju šķēršļus, kā arī privātā finansējuma trūkums. Nav viegli dažkārt pat ja administratīvie jautājumi ir atrisināti. Tādi sociālie šķēršļi, vides, bāžas, piemēram, attiecībā uz putniem vai sikspārņiem šeit ir e, iespējami tehnoloģiski risinājumi. Veselības jautājumi līdz šim nav vēl pietiekuši izpētīti, te ir arī komunikācijas politika jāpastiprina, tad negatīvā ietekma uz uh, vidi vai ainu, ainavu. Uh, Tālāk, administratīvas šķērs. Šeit ir dažreiz nacionāla likumdošana, kas uh, ir pretrunā ar ES līmeni, uh, atļaujas procedūras dažkārt ir pārāk slēdz, pi, uh, pārāk lēns, pieeja sadals tīkliem, nepilnīga vides ietekmes izpētes, kas mūsdienās aizņem ilgu laiku un rada būtiskus šķēršļus un izmaksas. Tūlīt tagad došu vārdu Matiesam, kurš turpinās prezentāciju. Paldies, Antonī. Es vērsīšu uzmanību uz elektrikas infrastruktūras izmaksas ieguma analīzi, kā arī uz prioritātēm, par kurām pat labanēs līmenī diskutējam. Kāds ir izmaksas ieguma analīzes mērķis? Tas būs tāds kā atkārtojums. Kādēļ šis jautājums ir tik nozīmīgs? investīciju lēmēm vajadzētu no tā vadīties, kā arī visām iesaistītām pusēm būs iespēja gūt lielāku priekšstatu, labāku priekšstatu par izmaksām. Jautājums ir ne tikai par izlemšanu par vai pret piedāvāt projektu, tā, bet arī par to, kuri projekti var dot vislielāko ieguvumu salīdzinot ar izmaksām. Tādējādi tas palīdz mums sarindot e, projekts prioritārā secībā. Atgādināšu jums arī, ka izmaksas iegūma analīzes attiec uz visiem infrastruktūras elementiem un ne tikai attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. Šis slaids tikai mums atgādinās, ka sadals tīklu paplašināšana un visas investīcijas tajos ir tiek izdarīts, lai uh, piegāžu drošību uzlabot, lai atjaunīgās enerģijas avots integrētu, kā arī Eiropas integra, uh, elektrības sadals tīkls kopumā un tīkls. Tad mēs raugamies uz dažādiem infrastruktūras veidiem. Galvenais un varbūt svarīgākais ir uh, e, sadals tīkla paplašināšana, taču mēs runājam arī par e, iegūtās enerģijas uzglabāšanu, kas ir papildinošs sadals tīklu paplašināšanai. Jo šī paplašināšana dažreiz pat nav nepieciešama. Mēs varam labāk uzglabāt iegūtu enerģiju. Tad atsaukšanās uz pieprasījumu. Trešais punkts un ceturtais piegāžu pārvaldīšana, kas ir svarīgs jautājums. Grib arī pasakīt, ka infrastruktūra bieži tiek lietot vairākus gadu desmitus, eh, ļoti iespējams pat ilgāk par 2050. gadu, ja runājam par to, eh, par šodien pieņemiem lēmiem. Un dažkārt var paiet gadu desmits vai ilgāk, lai izveidot kādu infrastruktūru. Visi šie ilgie cikli ir jāņem vērā, ņemot vērā iegūmu izmakšu analīzes Protams, ir daudz nedrošības momentu arī attiecībā uz ieguvumiem un izmaksām. Ir grūti tos droši noteikt, īpaši runājam par ilgtermiņu plānošanu. Kas var pateikt, kāds būs izmaksas un ieguvumi 2050. gadā? Un šeit ir vairāki parametri, kurus cenšamies ņemt vērā. Tās ir degvielas cenas, protams, tad arī pārvādes vai sadales izmaksas. Ko mēs darām ar šiem nedrošiem elementiem, kā arī tātad uzturēšanas izmaksas? Ko mēs darām ar tiem? Svarīgi ir projicēt dažādas scenārijas, nevis divas vai trīs, bet vēl vairāk, vēl lielāku skaitu scenāriju, 10, 15, 20 pēc skaita, un tad raudzīties, kādas varbūt, invest, kāda varbūt investīcija lēmumi, ņemot vērā šos dažādos scenārijus ir arī ļoti svarīga, lai analizētu visus parametrus attiecībā uz izmaksām un ieguvumiem. Šeit ir tāds samērā pagāršs ieguvumu, galveno ieguvumu saraksts. Es neiedzināšos katrā atsevišķā punktā, bet principā ir, protams, operatīvo izmaksu samazinājums, efektivitātes uzlabojums, konkurences sāsināšana, piegāžu drošības uzlabojumi, lielā mērā pateicoties atjaunīgās enerģijas piegāžu iespējamību pār robežām, tad arī tirgus stabilitātes radīta izlabošana, kā arī pieprasījuma puses līdzdalības uzlabojums, kā arī enerģijas uzglabāšanas vietu efektivitāti. Šeit man jāsaka, ka attiecībā uz atjaunīgo enerģiju uzglabāšanas iespējas ir ļoti pieticīgi salīdzinot, piemēram, salīdzinot ar dabas gāzi. Elektroenerģiju ļoti grūti uzglabāt, daudz grūtāk nekā jebkuru citu enerģijas nesēju, un tādēļ mums šeit ir vēl daudz darāmā. Efektivitāti var potenciāli arī strauji palīdzināt ņemot vērā tirgus kopīgā apjomu palielināšanos. E, e, kādas ir galvenās izmaksas, kāda e, attiecībā uz infrastruktūras attīstīšanu Eiropā? Lielāko daļu pētījumu apliecina, ka iegūmi noteikti būs lielāki par izmaksām, bet mums ir jāsarēķina viens pret otru, lai mēs varētu pasacīt, Eh, kuri apgalvojumi ir uzskatāmi par droši pierādītiem un kuri nē. Jebkurā gadījumā ieguvumi netiks visiem, no tiem negūs visi vienlaicīgi, bet ieguvuma izmaksa analīze palīdzēs e, eh, godīgi, pagodīgāk eh, šo izmaksas un ieguvumu sadalījumu gādāt. Šeit mēs e, redzam, kā varam pri prioritizēt infrastruktūras investīcijas. Izaicinājums ir šāds, ņemot vērā uz valsts nacionālajiem atjaunīgās enerģijas investīciju plāniem, ir tāda, e, tāds valsts kā Irija, Dānija, Grieķija, Spānija, Portugāla, Vācija, kur ir iespējas dažādas. Spānijā, Portugālā, Vācijā, Francijā. Piemēram, kāda ir izaicinājuma, ko, kādas ir prasības, kas no tā izriet sadals tīkliem. Mēs esam piedāvājuši dažādas prioritātes infrastruktūras pakotnē, ko Eiropas komisija oktobrī piedāvāja, un desmit gadu tīkla attīstības plānā no 2010. gadā no NCI. Tad tas viss ir balstīts uz eh, pieeju, tātad eh, no augšas uz, no lejas uz augšu katra valsts iesniedz eh, informāciju par to, ko tā uzskata par svarīgāko projektu, bet mēs nevis otrādi, nevis no augšas uz leju Nav tā, ka mēs raugamies u, u, tā kā no satelīta uz Eiropu bez robežām it kā un raudzītos, nu kur vislabākais izvietojums. E, tas notiek tomēr decentrālāk. Tad, ja jūs paraugties uz infrastruktūras pakotni, de, ten e, vadlīnijām, tur ir sacīts, ka uh, eh, NCOE vajadzētu sagatavot metodoloģiju harmonizētā enerģijas sistēmai, uh, izmaksu ieguma analīzē savienības līmenī. Taču tas to visu paveikt vienu mēnesi pēc regulas stāšanās spēkā, tas būs ļoti grūti to izdarīt, un lai metodoloģija būtu e, piemērot saprātīgi, mums ir nepieciešams tomēr vairāk laika. Neskatoties uz to, ka iegūma izdevuma analīzes zinām mērā jau ir veiktas, uzskatām, ka tās ir nepietiekošas un tās pietiekoši skaidri neļauj secināt, cik lielā mērā līdz šim pieņemtās prioritātes ir uzskatāmas par optimālām. Tās nav vēl pietiekošā detalizētības un drošuma līmenī, eh, ņemot vērā no zinātniskā un politiskā viedokļa raugoties. Tātad. Šeit jūs redziet esošās, esošos starpsavienojums, un tūlīt pat arī metīsim acu uz nākamo slaidu, kas attēlos prioritātes, ņemot vērā tenē tīkla attīstības plānu, pilotu projektu, lūk, šādi varētu izskatīties aina 2020. gadā. Kaut gan intuitīvi tas joprojām izskatās tiesitās kā ļoti labiem risinājumiem, nav neviena, vē, nekāda vēsturiska pamats sacīt, vai tā tas tiešām arī ir. Runājot par eh, pētnieciskajām prasībām, tad mums vajadzētu daudz detalizāk izvērtēt šo situāciju Eiropas līmenī raugoties. Un eh, par to arī runā šajā slīdītē. Un tagad pēdējais šās prezentācijas slaids, un tās ir rekomendācijas. Un tas nozīmē, ka runājot par Eiropas Savienības infrastruktūrām, tad tām ir samērā liels piesātinājums. Tas nozīmē, ka ikvienam projektam, kurš šobrīd tiek izskatīts Eiropas līmenī un izvērtējot tā ietekmes izmaksu seku novērtējumu, tad eh, noteikti vajag raudzīties, kurš būtu vispiemērotākais no izmaksu viedokļa. Tam ir nepieciešams multikls algoritms un ir jāraugās arī tālajošā perspektīvā, jo lielākā daļa no šiem tīkliem jau būs novecojuši 2050. gadā. Kā jau es teicu, no zinātniskā viedokļa raugoties, tad zinātni daudz lielākā mērā vajadzētu iesaistīt, lai izveidotu robustas metodas, jo tikai balstoties uz zinātniskajiem pētnieciskās, uz zinātniskās pētniecības rezultātiem var pieņemt politiskus lēmumus. Paldies, godātie deputāti, es un mans kolēģis esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ringraziamo i nostri. Jā, paldies. Esam ļoti pateicīgi par uh, uh, šī dokumenta iepazīstināšanu, un tagad uh, pirmais runātājs uh, būs Korea Kampaša. Paldies uh, par uh, tik ilgu runas laiku, un sākumā gribu pateikties uh, ziņojuma sastādītājiem, pētījumu sastādītājiem. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, un tas var būt arī ļoti nozīmīgs īstenojot um, mūsu mērķus, īpaši arī ieguvumu un izmaksu analīze ir īpaši būtiska. Es gribu uzdot pāris jautājumus. Kā jūs domājat, cik tālu tās problēmas un tās grūtības, kādas vēl pastāv attiecībā uz vidi un materiālu, lai tieši mūsu teritorijās atjaunotu tīklus? Uh, Šeit ir ne tikai materiāls, teh, bet arī sociāls un tehnisks dabas eh, problēmas, kā arī tehnisks un eh, finansiāls eh, problēmas, jo iekārtas, kas ir uh, Tieši mūsu teritorijās izvietotas ir divas ar pusreizes dārgākas nekā tās, kas ir ārpus, un daži pētījumi saka pat, ka līdz četreiz dārgāks ir iekārts, kas ir mūsu teritorijās, nevis ārpus tām jūras vidēs. Cik tā tad šie šķiešļi var būt būtiski un pat novest tik tālu, ka šie uh, projekti gā, nemaz netiek īstenoti, ka, piemēram, šo elektroenerģiju nemaz nevarēs um, vadīt, uh, ievadīt uh, tīklos. Nākošais jautājums par uzglabāšanas tehnoloģijām. Mēs neierobežoti ticam zinātībai un tehniskam progresam bet ūdens hidroelektroenerģijas uh, uzglabāšana ir no acīm redzot tā vienīgā, un tās valsts, kurās hidroelektroenerģiju nevar uzglabāt, tās tagad ir tikai ceļā attiecībā uz uh, energotīklu dažādošanu, energonecēju dažādošanu, jo redzam, ka hidroelektroenerģija var būt būtiska sastāvdaļa energo balansē. Vai mēs varam runāt par to, ka līdz 2020. gadam būs uh, rasti atbilstošie tehnoloģiskie risinājumi, lai varētu enerģiju uzglabāt, piemēram, ar uh, ūdeņraža izmantošanas iespējām, kā arī saspiesta gaisa izmantošanas iespējām. Nākošais - saules enerģija. Jūsu pētījumā ir samērā maz runāts par saules enerģiju, un es zinu, ka tā ir tikai neliela daļa energobalansē. Bet vai jūs domājat, ka, nu, tāda samērā neliela uzmanība tiek pievērsta šim uh, posmam, tam ir liela ietekma uz vidu? Uh, it īpaši tad, kad mēs runājam par maisaimniecību energopatēriņu. Un kā jūs reaģējat uz kritiku, kāda tiek izteikta mūsu valstīm, jo mums ir skaisti plāni bieži, bet patērētājs galu galā vienmēr maksā. Maksā par investīcijām atjaunīgās enerģijās, un tās ir tādas ļoti būtiskas investīcijas. Es zinu, ka ir arī pretargumenti, un viens no pretargumentiem ir saistīts ar to, ka maksu par energo atjaunošanu maksā patērētājs. Un tas ir atšķirībā no citiem produktiem. Es, godīgi sakot, sagaidīju tādas nedaudz oriģinālākas atbildes eh, no jums šajās eh, jomā. Un nākošais eh, - izmaksas un priekšrocības. Ir aizvien grūtāk nemateriālas vērtības ietvert uh, finanšu ekvivalentā, un vai jūs tiešām domājat, ka salīdzināšanas metodas starp dažādajām alternatīvām, kādas tiek izmantotas tiešām, var tikt uh, ENSO un CIA izmantot? Tagad par nākotnes izmantošanu kā uh, izskatās šo projektu īstenošana maksimālā patēriņa stundās. Un cik spēcīgi ir jūsu argumenti, vai jūs eh, esat pārliecināti, ka, jūs, pārliecināt, ka jūsu argumentus varēs izmantot, un vai jūs domājat, ka arī citi argumenti varētu tikt izteikti? Paldies! Paldies! Kampuškungam, jūs esat eh, refer, referents. Uh, jautājumā par infrastruktūrām. Vēl pieci deputāti ir pieteikušies, un pēc tam sāksim balsojumus. Tagad Žadokungs. Jā, paldies. Uzstājoties jūs um, teicāt, un tas man liekas ārkārtīgi būtiski, jūs teicāt, ka jā, mēs vedam sarunas un mēģinam definēt jauno reglamentāciju un mēs cerams kopējiem kritējiem un arī tās analīzes, par kurām jūs izteicāt par izmaksu un iegūmu analīzi. Un tas izriet no kopējām interesēm, bet problēma ir tāda, ka šo kopējo projektu identifikācijas bāze ir nacionāla. Un vai nebūtu iespējams padomāt par tādu procesu, kas atļautu no vienas puses, tad, kad šie kriteriji ir uh, noteikti, arī indikatori un analīzes, ka būtu iespēja vērsties pie valstiem un teikt, uh, 27 plānu saskaitīšana, nu, nenoved noteikti pie tāda laba kopēja produkta. Un tagad mēs esam sarežģītā situācijā, jo riskējam ar to, ka izvēlēties tādus projektus, uh, kas nu būtībā atspoļo tikai eh, nacionālās jau uh, divu nāciju intereses. Un uh, visā es uh, kontekstā tas varbūt nav tik ļoti būtiski. Mums jārunā par infrastruktūrām un par to, cik ļoti uh, nozīmīgi tas ir un kāda ir saikne ar nacionālajām interesēm, nacionālajiem projektiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, noslēgšu runātāju sarakstu. Visādi citādi nevarēs atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Nākošais runātājs Albertīnī kungs. Es gribu teikt sekojošu. Šis jautājums, ko es uzdodu, varbūt, ka nemaz nav jūsu izskatītajos tematos iekļauts, bet es šodien tikai esmu izskatījis šo pētījumu un uh, Gribu teikt, ka jārod pēc iespējas efektīvāki risinājumi atjaunīgo energo avotu ražotai enerģijai. Jūs ievērojāt arī uh, ūden, hidroelektros enerģiju, tā arī vēja ģeneratoru uh, enerģiju un arī ģeotermisko. Es biju Milānā deviņus gadus uh, pilsētas uh, domē. Un ļoti nozīmīgi eh, ir arī tie energo avoti, kas eh, var tikt iegūt no atkritumiem. 80% eiropiešu dzīvo pilsētās, un varbūt, ka pie en atjaunīgām enerģijām vajadzētu ievērot arī atkritumu sadedzināšanu. Ja ir tādas termiskās atkritumu sadedzināšanas iekārtas, tad tas ir ekoloģiski un ekonomiski interesanti jo tās izmaksas šā kā tā ir, lai apsaimniekot atkritums, tad šī enerģija var tik daudz lielākā mērā nosaukt par atjaunīgu nekā klasiskās. Un es domāju, ka tas ir arguments, eh, par kur nu vēlākais pēc desmit gadiem būs jārunā. Tādēļ es domāju, ka par to varētu pat tādu atsevišķu pētījumu veikt. Un vēl 15 sekundes, tādēļ vēl viens jautājums. Uh, Daži akadēmiķi domā, ka nākotnes kodolspēkstacijas ar jaunām tehnoloģijām, nu tādas, kas būs pēc desmit gadiem mūsu rīcībā, proti urānu nevis no kalnrūpniecības iegūto, bet arī no jūras iegūto urānu varētu izmantot un līdz ar to kodola enerģija arī varētu būt atjaunīga enerģija. Paldies Albertīnī kungam. Tagad Merkis kundze. Mr. Prodi. Merkis kundze neuzstāsies, tagad Prodī kungs ir nākošais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ļoti žēl, es tikai tagad varēju ieskatīties šajā pētījumā, bet redzu, ka šeit nav tādu Uh, jautājumi, kuri, man liekas, uh, ārkārtīgi būtiski, nu tādi supertīkli. Energ, uh, piemēram, autostrādes ar elektrotīkliem augstsprieguma sistēmā, un tie varētu trīskārt samazināt līdzinējās izmaksas, jo šādi koridori, jeb energo autostrādes varētu novest pie tā, ka mums ir tādas ļoti labas eh, izlīdzinājuma iespējas starp atjaunīgām enerģijām. Un tādēļ es statistiski gribētu lūgt salīdzinājumu. Un dažkārt šīs iespējas pat ir labākas nekā uzglabāšana. Proti, līdz šinējās uzglabātās eh, enerģijas Nu, proti, vēja enerģijas atbalstīšana, proti, tās pieprasītākās enerģijas uzglabāšana. Un papildus tam, ko teica Albertīnī kungs, biomasa, kā arī hidroelektroenerģijas uh, uz, uzglabāšana. Mums nevajadzētu tad aizvien un aizvien elektroenerģiju ražot. Tad, ja būtu iespēja tieši to uh, uzglabāt. Nākošais runātais Kelīgums. Uh, Paldies! Un es vēlētos pateikties arī lektoriem, jo jūsu prezentācija bija ļoti, ļoti interesanta. Vēlētos pieminēt divus aspektus. Pirmais, paraugoties uh, tālākā laika perspektīvā ir ārkārtīgi būtiski raudzīties pēc 20. gada. Mēs jau dzīvojam 12. gadā un redzēsim, kas notiks pēc 20. gada, īpaši vēl šādos energoprojektos, kas parasti ir ļoti ilglaicīgi. Vēl bez tam es vēlētos, ja iespējams, dzirdēt mazliet papildus par to, kā uzglabāt enerģiju, kā, uzglabā, kā uzlabot ģenerators un kā uzlabot ģeneratoru stratēģiju un attīstīšanos tālāk. Uh, Ļoti interesants punkts, ko jūs pieminējāt, ir tā saucamais eh, superdonoru pieejas moments, un es vēlētos dzirdēt, kā tas uh, kā jūs, vēl, kā jūs cīnīsieties pret administratīvas dabas šķēršļiem. Piemēram, varbūt vajadzētu runāt par eh, atteikties no lokāla skatījuma un paskatīties uz šo situāciju no Eiropas līmeņa. Un, protams, arī ekonomiskā situācija šobrīd pieprasa labāku koordināciju, jo mēs dzīvojam fiskālās konsolidācijas ērā un līdzīgi. Un visbeidzot, ja izdosies uzlabot kodolu reaktoru, teiksim, zinātnisko pētniecību. Es zinu, ka, piemēram, Krievija šobrīd daudz ir panākusi kodola sintēzes pētījumos. Grāci, turmes. Paldies, Turmes kungs, lūdzu. Grāci, prezidenti. Ehm, um, have... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos vēlreiz pajautāt, kādā veidā mēs labāk varētu plānot, tiek, plānot tīklus, piemēram, no augšas uz apakšu un no apakšas uz augšu. Un eh, Korēda Kampas kunga ziņojumā jau parādījās ideja, kur ir sekojoša. Šodien ir ļoti grūti piekļūt tādiem datiem, kuri parāda elektrības plūsmu, jo ikviena transmisijas sistēmu operatoru daļa šos datus glabā tikai un vienīgi saviem nolūkiem. Līdz ar to, ja mēs kaut vai reģionālā līmenī varētu labāk koordinēt transmisijas operatoru datus, tad varbūt varētu, teiksim, izveidot sava veida koordinācijas centrus, kuros ap kuros šie dati būtu apkopot, un pēc tam, balstoties uz šiem datiem, varētu plānot tālāku rīcību un darbību. Uh, Ir vēl divi aspekti, vismaz viens, ko vēlētos šeit uzsvērt, un tas ir sekojošs. Pirms pāris mēnešiem es strādāju pie projekta, kuru sauca Hēlīs. Doma bija Grieķijā ar Vācijas naudu, izveidot ļoti liela, ap, ļoti liela uh, apjoma PV. Un es sapratu, ka PV šobrīd Bavārijā ir lētāks nekā Grieķijā. Tātad investīcijas PV Vācijā ir lētākas nekā Grieķijā. Un eh, man tika teikts, ka, piemēram, tā atšķirība, kur ir saules radiācijas līmeņa diferencē Vācijā, nekā ir, piemēram, kapitāla investīcijās. Tātad Grieķijā ir ļoti neviendabīga šī saules sadalījums, un līdz ar to PV Grieķijā uzbūvēt ir daudz dārgāk nekā Vācijā. Un tas pats attiecās arī uz investīcijām tīklos. Jo, piemēram, šobrīd investēt tīklos īrijā ir ārkārtīgi dārgi, jo vienlaicīgi uh, īrijā tādā gadījumā aizņēmums ir jādara ar milzīgiem uh, aizņēmumu procentiem. Līdz ar to varbūt, ka vajadzētu vairāk pamudināt Eiropas investīciju banku, mēģināt samazināt kapitāla prasības dažādiem projektiem, īpaši tādiem projektiem, kuri maksā šobrīd ļoti augstu kapitāla procentus. Prieksēdētāji, paldies, un tagad košē, kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, prieksēdājas kundze. Es um, Nedzirdēju no tiem, kas iepazīstināja mūs ar pētījumu, cik tālu sabalansēti ir elektroenerģijas ražotāju lielums un tad arī tīkla topoloģija. Bet noteikti ir saikne. Ja jūs domājat, ka atjaunīgās enerģijas tiks ražotas lielos ražošanas centros, nu, bet spēkstacijās tad būs uh, noteikts uh, tīkls ar augstspriegumu, elektropārvadi. Bet mūsu draugu Džeremija Rifkina jaunajā grāmatā tiek vērtāts, ka nu, praktiski katra māja, katra, katra ēka, katrs rajons, nu, praktiski arī katra elektromašīna varētu izmantot enerģiju Proti jums arī varētu būt tādi ražotāji un būtu miljoniem mazo ražotāju. Tas nozīmē, ka mm, nu, šī tipa, mm, šis sadalījums ir gluži atšķirīgs no lielām centrālēm. Tādēļ kāda ir jūsu hipotēze līdz 2015. gadam? Un arī mazās eh, vienības, eh, kas ir decentralizētas daļēji un sadalīts, un no otras puses šīs lielās centrālas un izmaiņas tīklā. Un noslēgumā es uh, pastāstīšu par sekojošo. Biju Francijas uh, Nacionālajā asamblējā kādu laiku, un mūsu kolēģi pirms uh, daudziem gadiem teica, ka, nu, šie milzīgie projekti ar lieliem tīkliem, esam noguruši no tiem. Uh, jo nevaram Kiršhofa likumu respektēt, tā tad ir jāveido citi. Tā. Grazie, la parola a Mazets. Paldies. Um, vēl viens jautājums, un pēc tam uh, došu uh, iespēju uh, atbildēt uh, mūsu viesiem. Kukovičs kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, un paldies par um, šo ļoti būtisko analīzi un ieskatu nākotnē. Tehnoloģija un tehnika ir pavirzījusies ļoti tālu. Mēs ļoti daudz ko varam šodien izdarīt, un kas vēl būs 2050. gadā. Tādēļ domāju, ka lielākās, lielākais šķēršļi ir uh, saistīti ar sociālajiem jautājumiem. Kā mēs varētu cilvēkus pārliecināt? Ka viņiem nepieciešama veselīgāka planēta, ka viņiem tā ir jāatbalsta, un ka jāizmanto atjaunīgās enerģijas, lai būtu šī iespēja un lai varētu radīt jaunas darbvietas. Jo atjaunīgās enerģijas piedāvā potenciāli jaunu darbvietu ražīšanai un perspektīva maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Grāci! Paldies! Vai komisijas pārstāvi vēlas izteikties? Nē, liekas, ka nē. Tad dodu abiem pētniekiem vārdu Jūs varat atbildēt sākumā, Breningmēra kungs. Very... Paldies par šo, par uzdotajiem jautājumiem. Jautājumu saraksts ir garš. Katrā ziņā bija interesanti manīt, ka lielākā daļa no uzdotajiem jautājumiem arī mums likās interesanti, un tos mēs mēģinājām atspoguļot plašāk vai mazāk šajā ziņojumā. Runājot par atjaunīgajiem energoresursiem, tad tas ir ļoti garš vienādojums ar daudziem nezināmajiem. Un varbūt būtiskākais jautājums ir tāds, ka, lai šo vienādojumu atrasinātu, ir jāņem vērā tas, ka visi nezināmie ir vienādi būtiski. Jā, svarīgi ir uzsver to, ka nepieciešama papildus zinātnu pētniecību, un tas arī bija mūsu ziņojuma galvenais secinājums, viens no galvenajiem. Varbūt vēlētos izvilkt vienu jautājumu vai piemēram, tā saucamie kapitāla nesēji, vai tie varētu būt eh, noderīgi šajā tirgus izveidē, tīklu izveidē. Vai tie tā saucamie tīklu nesēji varētu būt svarīgi, un lielākā daļa pētījumu pierāda, ka ir nepieciešama politiski politiska grība, un, protams, ka mēs vēl joprojām strādāsim zinātniski pie šiem jautājumiem. Un nākamais eh, soci, sociāli akcentējamais līmenis. Un ja mēs šo sistēmu varētu labāk pārdot pēdiņās mūsu sociālajiem partneriem, tad esmu pārliecināts, ka arī viņi atbalstīs jaunās attīstības tendences. Un tagad došu vārdu Matiesam, kurš atbildēs uz citiem jautājumiem. Jā, es eh, No savas puses mēģināšu atbildēt uz trīs jautājumu kopumiem. Viens bija par elektroenerģijas uzglabāšanu, nākamais bija par investīcijām tīklos un trešais par atjaunīgajiem energoresursiem kā tādiem. Varbūt sāksim ar pēdējo - atjaunīgā enerģija. Viens uzdotais jautājums bija, vai varbūt atkritums vajadzētu uzskatīt par iespējamu energoavotu. avotu. Statistika rāda, ka 40% no atkritumiem varētu būt izmantot kā atjaunīgais energoresurss un pārējie 60 tad būtu, būtu citādi izmantojami. Un tomēr atkritumi rāda tikai ļoti, ļoti nelielu elektroenerģijas ražošanas procentu. Līdz ar to runājot par atjaunīgajiem energoresursiem, tad pilnīgi noteikti atkritumi nebūs kvantitatīvi lielākā to daļa. Jautājums tika uzdots arī par to, vai vajadzētu izskatīt arī citus energo avotus, jo tie ir daudz lētāk un gala beigās, kurš tad par to maksās, vai tam būtu jābūt patērētājam. Ja mēs raugāmies uz cenu attīstību, tad atjaunīgie energoresursi kļūst ar vien lētāki. Un eh, mēs šobrīd jau esam piedzīvojuši tādu līmeni atjaunīgajiem energoresursiem, ka pat eh, atsevišķas māsēmniecības izvēlas, piemēram, saules paneļ, paneļus, un ir tā saucamā tīkla paritāte, ir eh, lētāk izveidot saules paneli uz jūsu jumta nekā pirkt enerģiju no elektropiegādātāja. Līdz ar to es vēlētos apgalvot, ka atjaunīgajiem energoresursiem vidējā un ilgākā laika periodā pilnīgi visiem patērētājiem izvēlēties energores, atjaunīgos energoresursus ir lētāk. Nākamais jautājums - investīcijas tīklos. Jau mūsu slīdītēs šodien mēs uzsvērām to, ka tā saucamā no augšas uz leju ideja un skatījums ir svarīgs, un tomēr Mūsu secinājumos jau parādījās tas, ka mēs detalizēti nerunājam par tā saucamo infrastruktūras pakotni, jo mēs savas analīzes un savus secinājumus pabeidzām oktobra vidū, un tas bija īs brīdi pirms tam, kad šī energo pakotne nonāca komis uz komisijas galda. Līdz ar to, protams, sadarbībā mums vajadzētu izvērtēt, kas tad ir iekļauts šajā pakotnē. Tas eh, nebalstās uz detalizētu analīzi, un tomēr mēs uzskatām, ka šajās regulās nav pietiekami izmantots no augšas uz apakšu skatījums, kādu to vēlētos redzēt mēs. Un visbeidzot jautājums par uzglabāšanu. Es eh, vēlētos teikt, ka jā, var apgalvot, ka daudzos gadījumos tīklu paplašināšana ir lētāka nekā enerģijas uzglabāšana. Un tomēr uzglabāšanas idejas attīstīšana var būt zināmās vietējās situācijās pat lētāka. Tā saucamie vietējie tīkli, tad patiesībā tas ir viss biznesam pieņemamā, pieņemamātais uzglabāšanas skat risinājums, un tas ir tādā vidusperiodā raugoties. Tātad vietējā līmenī, lokālā līmenī vietējie tirgi ir ļoti interesanta opcija, bet ja mēs, piemēram, un to prodīkungs pajautāja, kā ir ar tā saucamajām, ar tā saucamajiem sezonālajo uzglabāšanu, tas attiecās kaut vai uz hidroelektroenerģiju. Piemēram, lielākā daļa enerģijas var tikt, izman, var tikt uzglabāta tikai ūdeņraža vai tā saucamās īpašās gāzes formā. Līdz ar to enerģijas uzglabāšana tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, kam patiesībā ir nepieciešama tehnoloģiski risinājumi, visvairāk tehnoloģisko risinājumu nekā elektrotīkliem. Bet eh, patiesībā runājot par elektroenerģijas uzglabāšanas iespējām, tad tas ir ļoti dārgi. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Paldies abiem ekspertiem!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 Monsieur Henning. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une... Paldies, priekšstādātājs kundze, bet es gribu uzdot vienu jautājumu. Proti, es esmu piedalījies diskusijās, tās bija ļoti interesantas, un uh, paldies, uh, ka zinu, kas notiek. Bet vai šis uh, dokuments tiks iztulkots arī deputātu dzimtajās valodās? Dokuments ir ārkārtīgi interesants. Traducción. Le peuple. Si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo. Tātad. Situācija ir tāda, ka dokuments tiks iztulkots visās valodās. Nākošais būs Čičester kungs, jo uh, tas būs iekļauts viņa uh, uh ziņojuma arī ietverā. Uh, Pirms mēs uzsākam balsošanu, es vēlētos pieminēt tikai to, ka, piemēram, balsošanas saraksti par energoproduktu un elektroenerģijas nodokļiem. Es vēlētos teikt, ka 103. un 104 Par tiem mēs balsojam kā par papildus grozījumiem 102. grozījumam. 103. un 104. grozījumi nāk kā papildinājums 102. grozījumam nodokļu direktīvā. Prieksēdētāji. Nu, mēs tad sākam balsot, un tad redzēsim, kad mēs nonāksim līdz šiem jautājumiem. Tā tad. Un tagad sākam balsot par, pret, atturas, pieņemts. Cet 57. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Sestais pants, divi, de, 210. punkts par pret atturas noraidīts. Septītais pants, 74. par pret atturas noraidīts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 atturas pieņemts. 215. par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts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 pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas pieņemts. Nākamais ir blokā. Visi kopā 228, 229, 230 par pret atturas pieņemts. 112 par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par. Par sesto kompromisu mēs e, vēlētos atsevišķu balsojumu par 3, 2, 3, 1 Vai iespējams, ka tas varētu būt Atenās? De, de... Tā tad uh, otrā grozījuma rindiņa. Kāpēc? Jo, ja mēs aģentūru izveidosim Krētā, tad uh, mums vajadzēs arī noteikti kādu no, kādus no darbiniekiem pārcelt uz Grieķiju. Prieksēdētāji. Mēs nevaram tagad kompromisā sa, sa, kaut ko sadalīt un svītrot un par daļām. Ja vien visi pārējie nav pretim par kompromisu, mēs nevaram neko mainīt. Mums to vajadzēja izdarīt piepriekš. Tā tad, sastais kompromiss par pret atturs pieņemts.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 238, nē, 239 par pret atturs pieņemts. Septiņi komp septītais kompromiss. 7A par pret atturs noraidīts. Nē, labi, pārbaudam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot elektroniski par 7a kompromisu. 7a. Septītais A. Būtu ķūza. Beidzam balsot. 32 pret 20 pār noraidīts. Kompromiss 7b. Lūdzu, sākam balsot par. Pret. Atturs pieņemts. Otrais par pret. Atturs pieņemts. 126 par pret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 Tas ir 27. apsvērums no Lībe. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Mēs atgriežamies pie 17. kurš pār pret atturs pieņemts. 11. grozījums par Lībe, tas ir 27. apsvērums un 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 115 par pret atturas pieņemts. 25 par pret pret atturs pieņemts. Kompromiss 8 par. Nē, 27. grozījums, saka priekšsēdētāji par, pret, atturs, pieņemts. Kompromis grozījums 8 par, pret, atturs, pieņemts. 153. par, pret, atturs pieņemts. Jā. 26. un 151. Kas notika ar šiem grozījumiem? jautā Vidal Kvadraskungs. Vai mēs par to balsojām? Jā, balsojām kopā, saka priekšsēdētājs kundze.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 atturs noraidīts. 125. grozījums par pret pieņemts. Atvainojos, saka Čičester kungs, es te pats ar sevi parunājos, viss ir labi. Prieksēdētāji, labi, tad tagad galīgais balsojums, personālais balsojums, lūdzu, sākam balsot. Lūdzu, Beidzam balsot. Beidzam balsot. 51 pār, 1 atturējies, 3 pret. Apsveic Čičester kungu ar pieņemtu ziņojumu. Paldies visiem, kas piedalījās balsojumā. Čičistarkungs. Paldies, prieksēdētais kundze. Un vispirmām kārtām es vēlētos pateikties tiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā balsojumā un ka tas noritēja tik gludi. Mani priecē iznākums. Un tomēr es vēlētos, lai mēs uh, pieprasīt balsojumu par leģislatīvo rezolūciju, lai mēs e, tālāk jau varētu dargoti, darboties e, diskusijās ar komisiju un padomi. Tā tad es e, vēlētos tomēr atsaukt balsojumu par, reģis, par leģislatīvo rezolūciju. Abbiamo terminato. Labi, saka priekšsēdētāji. Piekrītam vai nē? Vai mums ir nepieciešams piekrišana? Nē, izskatās, ka viss ir vienas prātas. Tā tad, jā. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Sekretariāts man saka, ka nav nekādas jēgas par to balsot, un tādējādi mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Un tagad pārējām pie otrā balsošanas punkta Tā tad um, sastais punkts - sastās vidas rīcības programmas pārskatīšana un prioritāšu noteikšana septītai vidas rīcības programmai. Referente ir Kristene Gutieres Kortines. Grozījums viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums divi par. Pret atturas noraidīts. Grozījums numur 3 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 6 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 7 par pret pret atturas norādīts grozījums numur 8 par pret atturas pieņemts grozījums numur 9 par pret atturas pieņemts grozījums numur 10 par pret atturas pieņemts grozījums numur 11 par pret atturas pieņemts grozījums numur 12 par pret atturas noraidīts grozījums 13 par, pret atturas pieņemts grozījums 14 par, pret atturas noraidīts grozījums 15 par, pret atturas pieņemts 16 par, pret atturas noraidīts 17 par, pret atturas norādīts. 18 par. Septiņpadsmitais. Pārbaudīsim septiņpadsmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir tāds, ka ir noraidīts. 24 par 29 pret 18 par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 atturas norādīts. 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas norādīts. 25 par pret atturas norādīts. 26 par pret atturas norādīts.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 atturas norādīts. 3. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji, pieņemts 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, jā, labi, pārbaudīsim. 33. Sākam balsot.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 39. par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas norēdīts. 41 par pret atturas norēdīts. 42 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit viens pār četri atturējušies. Nākošais punkts. Trešais balsojums šodien - mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls, ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Ko, grozījums 6 par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Grozījums 12 par pret pret atturas noraidīts grozījums 13 par pret atturas noraidīts kompromiss D par pret atturas pieņemts grozījums 16 par pret atturas pieņemts grozījums 18 par pret atturas pieņemts pieņemts grozījums 21 par, pret atturas pieņemts grozījums 20 par, pret atturas pieņemts grozījums 22 par, pret atturas pieņemts grozījums 23 par, pret atturas pieņemts 24 par, pret atturas noraidīts 25 par, pret atturas atturas pieņemts. 26 par pret atturas norādīts. 27 par pret atturas pieņemts. Grozījums 28 par pret atturas norādīts. 30 par pret atturas pieņemts grozījums. Ā, nē, jūs gribat pārbaudīt. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 41 pret, 14 par, noraidīts. Tagad 29 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 1. 32, nē, 31, saka priekšsādātāja, par, pret, atturas, pieņemts. 32 par, pret, atturas, noraidīts. 33 par, pret, atturas, pieņemts. 34 par, pret, atturas, pieņemts. 35 par, pret, atturas, noraidīts. Tagad noslēdzošais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Labi. 54 par. Nē, 55 par un viens atturējies pat. Tagad. Uh, Nākošais balsojums - zīdaiņiem maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika. Paldies priekšsādātāja kungs Takuls kungu vārdā. Es gribētu izteikt pāris piezīmes par šo atzinumu. Ar ēnu referentiem vienojoties mēs gribam balsot divos blokos. Piena produkti zīdaiņiem un maziem bērniem un tiem cilvēkiem, kam ir glutēna nepanesība. Referents piedāvā dažus grozījumus noraidīt un tos iekļaut memorandā un lūgt Envi komiteju vēl vienreiz uh, precīzi pārbaudīt šo grozījumu saturu saturu. Paldies Rodas kungam. Tad mēs atbilstoši to ievērosim balsojumā. Mēs sākam ar 53. šādā gadījumā par pret atturas noraidīts. 56 par pret atturas pieņemts. Nē, pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim 56. Beidzam balsot. 34 pār 18 pret pieņemts. 57. par pret atturas noraidīts. Numur 4 par pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas pieņemts. Nākošais 59. četrās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa par nē. Līdz ar to viss uzreiz arī atkrīt. Atlikušā daļa uh, ir, at, uh, ir uh, noraidīta. Ča, par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss numur viens, par to mēs tagad balsosim par, pret atturas pieņemts. Nākošais 38 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas noraidīts. 64 par pret atturas noraidīts. 66 par pret atturas norādīts. Nepieņemts, saka priekšsētā pieņemts. 67. Eh, par pret atturas norādīts. Kompromiss numur 2 par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas noraidīts. 75 par, ne, 74 par, pret, atturas pieņemts. 75 par, pret, atturas pieņemts. 76 par, pret, atturas pieņemts. 77 par, pret, atturas pieņemts. 78 par, pret, pret atturas pieņemts. 79 par pret atturas pieņemts. 80 par pret atturas norādīts. 82 par pret atturas norādīts. 83 par pret atturas norādīts. 84 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas noraidīts. 86 par pret atturas pieņemts. Tagad 89 par, pret, atturas, noraidīts. 92 par, pret, atturas, pieņemts.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 14 par pret atturas norādīts 1 par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas norādīts 22 3 daļās ne pat 4 daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā, trešā, ceturtā atkrīt, nākošais 23. par pret atturas noraidīts 24 par pret atturas noraidīts 25 par 24. pārbaudīsim. Sākam balsot.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 noraidīts 39 par, pret atturas pieņemts 40 mm, par, pret atturas pieņemts 3 par, pret atturas pieņemts 41 par, pret atturas pieņemts 42 par, pret atturas pieņemts. Tagad bloks A par pret nepārbaudīsim. Tas nav īsti skaidrs. Bloks A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi par divdesmit septiņi pret. Nu, bija tā ļoti līdzīgi sadalīšos balsts. Pieņemts. Bloks B. Par. Pret. Noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudām bloku B. Sākam balsot.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 Noslēdzošais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 42 balss par, 11 pret pieņemts. Un pēdējais balsojums šodien. Padomas direktīvas, kas pārkārto en, kopienas noteikums par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un uh, elektroenerģijai grozīšanu. Jūs gribētu ko teikt? Neizskatās, ka nē. Ā, nē, es gribēju tomēr uh, teikt vēl Ulfskogs kundze saka, 103. un 104. grozījums. Par to papildus vajadzētu vēl balsot tā, lai tie neatkristu. Tie ir papildus grozījumi. Paldies! Jā, to jūs jau man vairāk kārt teicāt, un mēs to tātad 43 par pret atturas noraidīts. 45. par, pret, 44. saka priekšsādātāji, 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46 par, pret, atturas, noraidīts. 47 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret, atturas noraidīts. 50 par, pret, atturas noraidīts. 51 par, pret, atturas noraidīts. 52 par, pret, atturas noraidīts atturas Pieņemts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 54 par, 53. jūs vēlaties pārbaudīt, labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, jums bija taisnība 25 par 30 pret. Noraidīts. 53. tātad noraidīts. Nākošais 54. par pret atturas pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Par 54. Beidzam balsot. 34 pār 21 pret pieņemts. Grozījums numur 55 un 56 ir uh, pa tiem balsojumiem kopā, jo tie ir identiski par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums Kā lūdzu? Lūdzu vēlreiz. Balsojam vēlreiz. 55. to pārbaudam. Beidzam balsot. 34 pār 20 pret. Jā, nu tieši tāpat tā kā iepriekš. Tagad uh, 5 un par par pret Nē, ar piekto. Nu, mēs balsojam par piekto. Saka priekšsēdētāji par piekto. 5 un 60 par to balsojam kopā par, pret. Atturas. Nu, tagad es tā īsti nezinu, kāds ir rezultāts. Balsosim vēl, pārbaudīsim. 5. un 60. Beidzam balsot. 34 par 19 pret. Bet, nu, ļoti maz deputāti cēla rokas. Tas ir ļoti skaidri pieņemts. Tagad 61. par pret. Atturas pieņemts. 6. un 62. balso kopā par pret. Atturas pieņemts.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 Pieņemts. Grozījums 70 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Numur 9 par. Pret. Atturs. Pie, noraidīts. 73 par. Pret. Atturs. Noraidīts. mums jābalso ir vēl par 72. jo 9. netika pieņemts. Tātad 72. par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 atturas noraidīts 77 par, pret atturas pieņemts 78 par, pret atturas noraidīts 79 par, pret atturas noraidīts 80 par, pret atturas noraidīts 81 par, pret atturas noraidīts pieņemts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. 83 par, pret, atturas, pieņemts. 85 par, pret, atturas, pieņemts. 86 par, pret, atturas, pieņemts. 87 par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 88 par pret atturas pieņemts. 90 un 90 kopā par pret atturas noraidīts. Nākošais ir. Ā, nē, pārbaudīsim 90 un 91 kopā. Sākam balsot.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 Pieņemts. Divi identiski 96 un 97 par, pret, atturas, noraidīts. 98 par, pret, atturas, noraidīts. 99 par, pret, atturas, pieņemts. 100 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Turpināsim grozījums 102 par pret. Atturas pieņemts 105 par pret pret atturas norādīts 106 par Kalodzu. Of, uh, Mrs. Es atvainojos, pēc Ulskovas kundzes lūguma jūs lūdzāt tur bija. Jā, atvainojos, saka priekšsēdētāji. Allora, il 103. Il... Nu, tā tad 103 un 104 šeit uh, papildus par to jau būtu. Giunta al 102. E poi... Tātad 103 aiz 102 un 104 ar 103 kopā. Tātad par 102 jau mēs nobalsojām. 103 papildus par pret atturas norādīts. 104. Jā, 104 par to ir jābalso. Par, pret, atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, sākam pārbaudi. Beidzam balsot. 28 par 25 pret. Tad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 Man ļoti žēl, bet acīm redzot 92. tomēr par to ir jābalso. Tātad 92. Par, pret, atturas, pieņemts. Tad turpināsim 105. Par 92. jūs gribat pārbaudīt? Sākam balsot. 92. Lūdzu. Beidzam balsot. 28 par 22 pret. Priekšsēdētājs saka noraidīts. Turpināsim 105. par pret, atturas, noraidīts 106 par, pret, atturas, noraidīts 108 par, pret, atturas, noraidīts 109 par. Nē, 107. par, pret, atturas, pieņemts. 108. Par to jau esam nobalsojuši? Nē, labi, tad 108. personāla balsojums sākam balsot. Nē, tas nebija personāla balsojums, bet vienkārši pārbaudījām. Beidzam balsot. 29 par 24 pret pieņemts. 109 par pret atturas pieņemts 110 par pret atturas norādīts 111 par pret atturas norādīts 112 par pret atturas pieņemts 113 par pret atturas norādīts 112. Nākošais. AM Silvija 114 par, pret, atturas, norādīts. Tagad nākošie ir grozījums 13 par. Nē, 114. tiek pārbaudīts, sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 22 pret. Pieņemts. Grozījums 13 par. Pret. Atturas. Norādīts. 14 par. Pret. Atturas. Norādīts. 15 par. Pret. Atturas. Norādīts. 17. Ne, 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18 par, pret, atturas, noraidīts. 19 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numur 2 un 20 ir vienādi par abiem kopējiem balss, pret, atturas, pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, jā, labi, grozījums 2 un 20, sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par 24 pret. Pieņemts. Grozījums numur 22 par. Pret. Atturs. Norādīts. 23 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 24 par. Pret. Nesaka priekšsādātāji, tie atkrīt tikai 23. par to bija jābalso 27. tagad par, pret, atturas, norēdīts 28 par, pret, atturas, pieņems 29 par, pret, atturas, norēdīts 30 par, pret, atturas, norēdīts 31. Par to ir jābalso par, pret, atturas, noraidīts. 32 par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, jā, labi, pārbaudam 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijā viens par daudz ir balsojuši, es izņemu man kartiņu, beidzam balsot. 26 par, 25 pret. Pieņemts. 33 par, pret, atturas, norēdīts. 34 par, pret, atturas, pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt labi, pārbaudam, sākam balsot. Beid, sākam balsot, vēl aizvien balsojam, beidzam balsot. 26, 26. Līdz ar to noraidīts. Tad turpinām ar 35. par pret atturas norēdīts. 36 par, pret, atturas, norādīts. 3 par, pret, atturas, norādīts. Jūs gribat pārbaudīt labi. Numur 3 pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 29 pret noraidīts. Grozījums numur 37 par pret atturas noraidīts. 38 par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. 41 par pret atturas noraidīts Noraidīts. 42 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 40 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 42. Tagad personāla balsojums pārziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 27 par, 25 pret un 2 atturējušies. Pieņemts. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Tagad dod jums nedaudz laika, lai jūs varētu iziet uh, no zāles, un tad izskatīsim divus pēdējos darba kārtības punktus. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare l'aula. Nu, burtiski pāris minūtes jums, lai jūs varētu iziet no zāles ārā. Bene. Allora... Labi. Tā tad uh, turpinam. Un desmitais darba kārtības punkts. Informācijas apmaiņas mehānisms attiecībā uz uh, starpvaldību nolīgumiem starp dalību valstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Tātad 45 minūtes ir paredzētas šīm diskusijām. 112 grozījumi ir iesniegti. Lielākā daļa ir iesniegti angļu valodā. Tulkojumi tagad arī ir sastādīti līdz ar to. Mēs a, tiešām varam arī diskutēt, un tagad lūdzu Kariņu. Uh, kunga uzstāties, viņš uh, mums komentēs grozījums. Paldies, priekšsēd. Centīšos garu nerunāt. Patiesībā galvenokārt gribu uzklausīt kolēģi sacīto vairāk nekā tagad pats sevi. Vispirms gribu visiem pateikties, kas ir iesnieguši grozījums, daudz bija interesanti, daži bija tā grūtāk saprotam. Galvenais, ko es gribētu sacīt šo likumdošanas pakotni uzskatu kā ļoti svarīgu, ka mēs kā parlaments to apstiprinam. Jums Eiropā ir nepieciešams, lai komisija iesaistītos starp valdību eh, nolīgumos, starp dalībvalstīm un trešo valstu enerģijas piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka tas viss būtu saskaņā ar ES likumdošanu Tas ir pirmais eh, šīs likumdošanas mērķis. Otrs mērķis būtu tāds, ka Eiropa izveidotu kaut ko, kas būtu uzskatāms par vienotu pieeju uh, eh, energo piegāžu sarnās, no kā iegūt visu es patērētāju. Skaidrs, ka būs zinām pretestība no dažu dalību valstu puses par šo likumdošanu kopumā. Īpaši pret jebkādiem obligātiem aspektiem tajā. Tādēļ es domāju, ka ir diezgan svarīgi, ka mums kā parlamentam ir pēc iespējas vienotāk uh, balss, vienotāks vēstījums, lai mums būtu lielāka manevra telpa sarunās ar padomu un komisiju. Man ir divi komentāri. Viens no tiem ir jautājums par iesniegtiem grozījumiem. Pār komerciālu nolīgumu būtību. Tas ir pirmais. Lasot šos grozījumus, ko esam saņēmuši, mēs redzam, ka ir divas eh, puses. Viena puse saka, ka nekādi komerciāli nolīgumi nebūtu jāiekļauj šajā pakotnē, pat ja tie ir starpvaldību nolīgumu, un otrs saka, ka ne tikai starpvaldību nolīgumu, bet arī starp e, jebkādi komerciāli nolīgumi būtu šeit jāietver. Manuprāt, te ir runa par likumdošanu, kas ir tātad starpvaldību līmenī, bet tie komerciāli nolīguma aspekti, pa kuriem ir runa šajos starp e, valdību nolīgumos, tie būtu arī jānosūta komisijai. 7. pantā Tas ir tas pants, kur ir runa par konfidencialitāti. Es uzskatu par ļoti svarīgi to, ka mums šajā likumdošanā ir skaidrs formulas attiecībā uz to, ka e, ja nolīguma daļas tiek nosūtītas komisijai izvērtēšanai, tad tas ir un paliek strikt konfidenciāli, dalībvalstīm tas nenotiek, nos, netiek nosūtīts, ka tikai komisija pārbaudītu saskanību ar ES likumdošanu bet komerciālie aspekti netiktu izplatīti citām dalībvalstīm. Tāds ir mans piedājums. Šajā jautājumā, kur viedokli diezgan dalās. Un tad 112, 114 un Inta 16 grozījums tur ir runa par atsauksmu uz uh, referents nolīgumiem. Lasot grūzījums, es dažreiz man radās jautājums, ne vai tā ir laba doma kā tāda, bet vai tas būtu jāietver šajā likumdošanas normā. Un par to runāja arī komisijas pārstāvjiem, kuri arī īsti neredzēja kādēļ investīcija nolīguma būtu šajā likumdošanā jāietver, jo tas esot jau atrunāts citās likumdošanas normās. Tādēļ to es gribētu jautāt grozmiesniedzējiem, kāpēc jūs uzskatiet, ka tas te būtu jāietver? Tas nav nekas slikts pēc būtības, bet es domāju, ka tas nepalīdz mums tādu viengabalainību sasniegt. Man būs arī sanāksme ar citu grupu ēnreferentiem par daudziem kompromisiem, kurus es pat labam gatavoju. Attiecībā uz laika grafiku man ir priekšlikums, kas ir tāds, jā, tiešām arī kompromiss, nav pārsteidzuši, droši vien komisija tad varēs darīt savu darbu un uh, rūpniecības pārstāvi e, nebūtu cietēji. Par daudzām citām lietām es arī varētu komentēt, bet šie ir divi aspekti, kurus gribēju īpaši izcelt. Tad komerc nolīguma aspekts šeit es iesaku tādu vidusceļu, tādu kompromisu variantu, un tad deputā, deputāti, kas ir iesnieguši grozījums, kas prasa uh, investīciju nolīgumu atsauksmu šeit iekļaut, es īsti neredzu kādēļ, jo komisija arī dzen sarunās ar mani nespēja saprast, kāpēc tam tā vajadzēja būt. Varbūt deputāti attiecīgi, kas šos uh, E, grozījums ir e, sagatavojuši, varētu man paskaidrot, kāpēc viņiem tas šķiet svarīgi. Man šeit īpaši, es te neredzu jēgu. E, lūk, varbūt tad varētu izteikties kolēģi. Paldies, kolēģi Kariņ. Un tagad vārds kolēģei Langen no S&D referent. Paldies priekšsēd, pateicos referenta kungam. Es domāju, ka jūs esiet Eh, radis pareizo nostāju. Mums ir tiešām jātiec uz kompromisu rašanu. Mūs gaida grūts sarunas ar padomi, zinot, ka tur daudzas dalība valsts pilnībā noraida šo likumdošanu. Un tieši tādēļ mums ir jāpanāk plašs konsens ar visām politiskajām grupām, lai mums būtu spēcīga pozīcija iepretīm padomēm. šī likumdešana ir jāapstiprina, tas ir svarīgi, jo nākotnes enerģijas politika lielā mērā tiek iezīmēta nolīgumos ārpus mūsu robežām, un ja mēs gribam runāt par tālāko nākotni, tad 2050. gads, tad tas viss ir arī jāņem vērā tātad nolīguma trešām valstīm. Un te mums ir tieši tādēļ jāpanāk plašs konsens. Es domāju, ka ir arī skaidrs, ka pirmkārt ir runa par līgumiem starp valstīm un Eiropas Savienību. Tik tālu mēs nevaram arī visus privātiskos līgumus šeit e, ņemt vērā, atbalstu referentu nostāja, ka galvenokārt mēs runājam par starp valdību norīgumiem. Īzimoties šeit ir arī tieši minēti privātiesiski aspekti. Šeit tātad var jums piekrist. Jautājumā par parlamentu iesaisti. Arī tas ir svarīgs jo šajā enerģijas politikā mums ir kopīgs darbs, un referentam ir jāinformē parlaments. lai mēs varētu būt vienoti sarunās ar komisiju. Pie tā pieder arī tas, ka komisija pārbauda līgumus vai tie iedars kopīgā enerģijas koncepcijā un klimata politikā. Manuprāt, komisijai vajadzētu darboties arī aktīvāk nekā tas ir šeit likumdošanas priekšlikumā, ne tikai gaidīt dalībvalsts iniciatīvu, bet aktīvi koordināciju un pārbaudīšanas darbeit. Varbūt šeit mēs varam arī rast vēl kopīgi nostāju šajā jautājumā. Un tad visbeidzot par investīciju nolīgumiem. Uh, Protams, ir nolīgumi, kur ir ietverti investīcija aizsardzības sadaļas, piemēram, energo harta. Ko es vēlētos šeit integrēt, lai atgādinātu komisijai un padomēji, ka gadījumā, ja investīcija aizsardzības sastāvdaļas ir šeit ietverts šajos nolīgumos, tad arī, protams, parlamenta tiesības, kā līdz lemšanas koplējuma procedūrā būtu e, ievērojamas. Neliels varbūt atgādājums pāriem partneriem, tad būtu vietā, ka tad būtu ņemam vērā citi Lisabonas līguma pānti, e, un koplēma procedūra, tātad parlamenta līdzdalība būtu pavisam cita. Paldies! Paldies vārds kolēģim Žado. Paldies priekšstādātājs kundze. Pagājušajā nedēļā Inta komitejā balsojam par atzinumu, un tas atbalsta Kariņa kunga paveikto darbu. Ir viens izņēmums un es neesmu īpaši tās saprats, kādēļ tā tas ir bijis. Vai nu gribas eh, trūkums Inta eh, komitejā par eh, energo jautājumiem un ES e energo mērķiem. Pēcpusdienā mēs redzējām, ka ir diskusijas par infrastruktūras izaicinājumiem attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Un jāsaka, ka viss tas, ko mēs darām, tam ir jābūt koherentam un tam ir jābūt atbilstoši vienotai dinamikai, atbilstoši tiem mērķiem, ko ilgtermiņā nospraužam. Tādēļ šī diskusija, kāda mums ir ar Kariņkungas uzsveru, un arī kolēģi to teica, ka ir absolūti nepieciešams, lai viss tas, kas būtu šodien investēts, uh, un arī visu līgumu, kādus slēdzam ar trešajām valstīm, lai tas atbilstu mūsu mērķiem, ko mēs esam uh, definējuši 2050. gadam vai agrāk. Del Castillo. Del Castillo tagad. Bueno, como sabemos, este... Mikro. Forma parte de un paquete. Paldies Mēs jau šeit dzirdējām, ka komisija kā daļa no pakotnes ir piedāvājusi mazliet savādāku komunikāciju un eh, savu veidu paziņojumu par globālo stratēģiju ārējām attiecībām ar trešajām valstīm. Mums eh, komitejā jau ir bijusi iespēja diskutēt par šo jautājumu un ir tikušas organizēts arī uzklausīšanas, tā kā par debatēm šajā jautājumā par debašu trūkumu mēs sūdzēties nevaram. Tomēr ir palicis vēl viens aspekts, kur vēlētos šeit uzsvērt. Un tas ir saistīts ar maniem iesniegtajiem grozījumiem ziņojumu sakarā. Un eh, mani grozījumi ir saistīti ar starpvaldību nolīgumu sekām, īpaši uzsver, uzsverot to iespējamās sekas ja starpvaldību nolīgums ir slēgts starp vienu dalību valsti un citu dalību valsti. Un, eh, piemēram, ja vienas eh, dalību valsts uzņēmums energo jomā, kurš piedara valstī, slēdz ar citu uzņēmumu citā valstī. Tātad, ja dalību valsts slēdz līgumu ar kādas citas dalību valsts uzņēmumu. Vai tad arī visi šie mehānismi, kuri ir paredzēti atklātības un informēšanas nolūkos, vai šie mehānismi attiecās arī uz šādu veidu nolīgumiem, tāpat kā uz tādiem tīri starpvalstu nolīgumiem? Es uzskatu, ka šo jautājumu noskaidrot ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs zinām, ka ir ļoti daudz energojumā strādājošu uzņēmumu, kur pieder valstī. Un šie uzņēmumi arī slēdz līgums ne tikai ar dalību valstu uzņēmumiem, bet arī ar trešajām valstīm. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad vēl kvadras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Un paldies par man doto vārdu! Tātad, kā jau šeit izskanēja, mēs jau esam diskutējuši par šiem jautājumiem nevienreiz vien, un patreizējā diskusija etapā, manuprāt, ir jēdzīgi runāt par šādu starpvalsts, starpvaldību nolīgumu informācijas apmaiņas mehānismiem. Tātad mehānisms, algoritms, algoritms, ko darīt. Uh, Un, eh, protams, ka iemesli visiem ir saprotami un mēs tos arī atbalstam. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības pamat valis ir solidaritāte. Līdz ar to, ja viena dalība valsts slēdz līgumu ar citu dalību valstu vai kaut vai, piemēram, ar trešo valsti, lai iegūtu pilnīgi likumīgus ieņēmumus un labumus energojomā, tas visiem ir saprotams. Un tomēr mēs nevaram pieņemt to, ka ja šāda starpvaldību nolīguma tiek slēgt un tiem var būt iespējams sekas uz trešo dalību valsti, jo tādējādi tas liek uz spēles visu Eiropas Savienības solidaritātes principu. Drīz mūsu būs 28, un es uzskatu, ka mums ir jādomā arī par citiem. Uh, Līdz ar to vispirms ir jālūkojās uz vispārīgiem nolīguma momentiem un pēc tam uz konkrētiem aspektiem. Un trešais, trešais ir aptvērums. Ir tādi kolēģi, kur uzskata, ka pilnībā no šie ziņojumi vajadzētu izslēgt līgums starp privātiem uzņēmumiem. Un ir savukārt tādi, eh, kuri uzskata mazliet citādi, piemēram, vajadzētu runāt par starp privātiem uzņēmumiem noslēgtiem līgumiem, ja tie, ja tie ietekmē valstisko līg, līmeni. Un visbeidzot, ir tādi kolēģi, kuri varbūt domā mazliet savādāk. Es personīgi uzskatu, ka ja starpvaldība nolīgums ir ticis noslēgts starp vienu valsti un uh, valsts eh, rīcībā, es, valsts īpašumā esošu uzņēmumu trešajā valstī, tad šādā gadījumā vajadzētu nošķirt no tādas eh, vispārīgās situācijas un no citas situācijas, jo šeit jau darbojās pavisam citi noteikumi. Uh, Varbūt, ka e, kompromiss varētu būt izvēlēties komisijas principu, bet tādā gadījumā mums ir jābūt pārliecībai, ka pilnīgi visa informācija, kas nonāks komisijas rīcībā, būs ļoti, ļoti konfidenciāla, un par to runā 7. pāns. Patiesībā, manuprāt, tas problēma arī atrisinātu. Un tomēr šādos izņēmumu gadījumos informācija par starpvaldību nolīgumu, kas tiek noslēgti starp privātiem uzņēmumiem, bet uz kuriem attieksies arī šie mehānismi, tad es uzskatu, ka dalību valstī vajadzētu pateikt, ka uz šādiem nolīgumiem attiecās konfidencialitātes principi, kuri būs pieejami tikai un vienīgi komisijai. Uh, un tādējādi tas arī atbildīs Eiropas Savienības likumdošanai. Jautājums par komisijas iesaistīšanos starpvaldību sarunā, starpvaldību nolīgumu noslēgšanas sarunās, tad patiesībā komisija var izvēlēties, vai tā vara, ir tāda deputāta, kur uzskata, ka dalību valstīm būtu jānolem, vai komisija tiks uzaicināta, un ir tāda, kur uzskata, ka komisija var piedalīties kā brīvprātīgais novērtētājs. Uh, Jā, patiesībā komisijai būtu pašai jālemj, vai tā vēlas piedalīties šādās sarunās vai nē, bet, ja kāda dalība valsts vēlas iesaistīt komisiju, tad komisijai jau būs pavisam citi pienākumi. Cits aspekts, kur vēlētos šeit pieminēt, ir tā saucamais ex ante novērtēšana. Tātad eh, tādu nolīgumu pirms parakstīšanas novērtēšana, kuri tiks noslēgta. Es uzskatu, ka šāda ex ante kontrole uh, būtu jāizveic tikai tad, ja da, kāda dalība valsts to vēlas. Jo, ja nolūks ir tāds, ka, e, ja nolūks ir izvairīties no starpvaldību nolīguma riska un starpvaldību nolīguma ietekmes citai dalību valstī par ļaunu, un ja, piemēram, komisijai ir pamatoti apsvērumi ticēt, ka kāds konkrēts starpvaldību nolīgums nāks par sliktu trešajai dalību valstī, tad varbūt vajadzētu šādu eksante novērtējumu veikt. Un visbeidzot, visbeidzot es vēlētos uzsvērt vēl vienu aspektu. Vēlreiz un vēlreiz atkārtot to, cik svarīgi ir noskaidrot starpvaldību nolīguma eksante novērtējuma negatīvos aspektus. Tiem ir jābūt pilnīgi skaidriem. Un e, šādiem, šādam varbūt negatīvam novērtējumam ir jābūt kā brīdinājumam. Tā tad e, būs brīdinājums, ka kāds konkrēts starpvaldību nolīgums varētu negatīvi ietekmēt trešo dalību valstu, un tad jau sāk darboties pavisam citi ties, tiesvedības principi. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies! Un tagad eh, dod vārdu. Paldies Vidala Kvadraskungam un eh, Tagad eh, Markes kungs, ja vēlaties, protams. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, un jauku pirmdienas pēcpusdienu visiem, saka komisijas pārstāvi. Mani priecē tas, ka ITRA komiteja izskatās šobrīd atbalsta komisijas priekšlikumus un vēlas tos pat uzlabot. Tas ir ārkārtīgi pozitīvs signāls. Un tas mūs priecē. Uh, Varbūt eh, vēlētos pieminēt divus, trīs aspektus, kur parādījās vairāku deputātu teiktajā. Vispirms tā saucamie komerciālie nolīgumi. Ja dalība valsts vēlas noslēgt SVN ar kādas citas dalība valsts eh, īpašumā esošu, esošu uzņēmumu, piemēram, kaut vai veidojot eh, cauruļvadu tīklu, tad dalība valstī ir jāizvērtē šis, novērt, šis eh, slēgtais nolīgums. Un te patiesībā ir tā saucamie komerciālie kontakti, kuri ir viena no SN formām, un šie kontrakti būs jānovērtē saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Protams, informācijas konfidencialitāte attieksies uz visiem šādiem nolīgumiem, un komisija ir paredzējusi, ka dalību valstīm ir tiesības eh, informēt komisiju uh, par eh, datiem. Tagad par laika termiņiem. Neliels nu, komentārs par uzraudzību, arī par tā saucamo eksante SVN novērtējumu. Viens no priekšlikuma idejām ir tāda, ka jau agrīnā stadijā šis starpvaldību nolīgums eh, tam ir jāatbilst Eiropas Savienības iekšējā tirgus noteikumiem. Un eh, šo mērķi pilnīgi noteikti izdosies daudz labāk panākt, ja komisija jau saruna pašā sākumā būs iesaistīta līguma izveidošanā. Protams, ka šāda eksanta novērtēšana ir svarīga un mums ir jānovērtē arī to, cik ilgs laiks paies šādam eksanta novērtējumam. Uh, Ja komisija nav pietiekam daudz laika eksante novērtēšanai, tad, protams, komisija nevarēs sniegt galīgo atbildi, bet tā varēs sniegt atbildi ar dažādiem noteikumiem. Un tomēr komisija uzskata, ka tas ir gan dalību valstu, gan investētāju, gan arī patērētāju interesē sniegt agrīnu informāciju mums pietiekam daudz laika. Un visbeidzot, ja ir nepieciešams iesniegt atsauci uz to, ka SVN tiks pārbaudīts, tad šādai atsaucē ir jātiek iekļautai jau starpvaldību nolīguma izveidas stadijā. Un mēs uzskatām, ka šis e, nosacējums ir vēl svarīgāks, jo šis, e, līgums, šis likums vēl nav pieņemts un mēs nevaram paredzēt procesa iznākumu. Kā jūs ziniet, starpvaldību nolīgumam ir paredzēta, starpvaldību nolīgumā ir paredzēta atskaitīšanās komisijai. Un tā saucamie energo divpusējie nolīgumi. Jautājums ir par to, cik būtisks ir starpvaldību nolīgums kādai tādai vai citai dalību valstī. Paldies! Grāci, parola. Paldies! Un tagad Kariņkungs. Paldies, prieksēdētais kundze! Paldies, godātie kolēģi, par jūs izteiktajiem komentāriem. Varbūt burtiski pāris piezīmes. Vispirmām kārtām par aptvērumu. Tas ir jautājums, par ko mēs runāsim rīt ēnu referentu sanāksmē, un patiesībā mums ir jāvienojas par to, vai mēs kā parlaments vēlamies, lai starpvaldība nolīgums uh, Tātad nolīgums starp vienu dalību valsti un trešās valsts īpašumā esošu, esošu uzņēmumu. Tātad vai to vajadzētu iekļaut šajā likumdošanā vai nē? Es pilnībā saprotu, ko mani kolēģi šeit izteica argumentos par labu un par sliktu. Patiesībā, kā jau es teicu, rīt ēnu referents sanāksmē mēs par to runāsim un tad redzēsim. Uh, vai mums izdosies vienoties par to, kādai nostājai vajadzētu būt parlamentam vai nē. Ja parlaments iestāsies par šādu tekstu, un es ļoti labi saprotu, ka ir tāda tādas valdības Eiropas Savienībā, kuras jau šobrīd ir samērā skeptiskas, un tomēr varbūt, ka tas nemaz nav tik slikti. Jo ir situācijas, kurās skaidra nostāja nāk visām interesētajām pusēm par labu. Es eh, saprotu, es saprotu jūsu argumentus, jo tas noteikti paplašinās darbības spektru. Vairāk par šo nekomentēšu, runāsim rīt. Runājot par to, Vidal Kvadras kungs jau to pieminēja, un arī grozījumos tas parādās. Uh, kāda ir negatīva novērtējuma seku ietekme. Un es pilnībā piekrītu, ka ja novērtējums ir negatīvs, tad, un tas parādās arī vairākos kompromisos, tad procedūrai vajadzētu būt tādai, ka komisija informē dalību valsti. Dalību valsts ņem vērā negatīvos motīvus, un ja dalību valsts neņem vērā komisijas padomu un vienalga paraksta SVN, tad komisijai vajadzētu uh, um, izvērtē to, vai īstenot sankciju, vai sākt īstenot sankcijas vai nē. Protams, ka komisijas ieteikums nav saistošs, bet, protams, ja komisija kādai dalību valstī iesaka neslēgt nolīgumu, jo tas var būt pretrunā ar Eiropas Savienības likumiem, tad dalību valstī tomēr to vajadzētu ņemt vērā. Un tagad eh, tas parādījās vairākos grozījumos un vairākos eh, punktos. Uh, ja pareizi atceros, tad tie bija zaļie un sociālo, sociālistu grupa, kuri apgalvo, ka ir e, pilnīgi, nu, pilnīgi skaidri jāatrunā energo mērķi ar vides aizsardzības mērķiem. Bet, kā jau teicu, varbūt tiešām patreizējā teksta redakcija nav ideāla, bet par to mēs rītā runāsim. Tātad kāda būs parlamenta nostāja, par to mēs runāsim rītā ēnu referents sēdē. Mēs dzirdējām komisijas atbildi, par tā saucamajiem investīciju nolīgumiem. Tas ir viens no SVN veidiem, un arī par to mēs runāsim rīt ēnu referents sanāksmē. Vairāk šobrīd nekam pieskarties nevēlētos. Tie ir īsi komentāri un vēlreiz, godātie kolēģi, vēlētos pateikties visiem, kur iesniedz grozījums un kur pieteic, piedalījās diskusijās un ar prieku rītā organizēšu un runāšu ēnu referentu sēdē. Paldies Kariņkungam. Gatīvo. Tātad balsosim ITRE komitejā. Lai noteikti mandātu sarunām ar padomi 28. februārī. Tagad pēdējais punkts darba kārtībā, numur 11. Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus E pārvalde kā virzītājs spēks. Vārds kolēģei Tikau. Abbiamo a disposizione 45 minuti. E... Mums vēl 45 minūtes laika, un tā plānojam arī diskusijas. Edintā. Paldies, priekšstādātājs kundze. E-pārvalde un konkurētspējīgs vienotais tirgus, vienotais digitālais tirgus, ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi. Digitālā darba kārtība ir ļoti nozīmīga Eiropas 2020. gada stratēģijas sastāvdaļa. Tad daudz ko var teikt par šo jautājumu, bet es mēģināšu nu, pavisam īsi šo jautājumu skart, lai kolēģiem būtu vairāk laika uzstāties. Protams, ka esmu ļoti interesēta kolēģu viedoklī. Sākumā es gribu uzsvērt, ka Ļoti nozīmīgs darba kārtības jautājums ir IKT izmantošana. Lai uh, būtu iespējams uh, viedas, drošs, noturīgs un novatorisks e-pārvaldes sistēmas. Dars ar e-pārvaldu saistītās darbības ir, piemēram, atbalstīt vienlaidu pārobežu e-pārvaldes pakalpojumu kā arī izveidot pilnīgi savietojams e-pārvaldes pakalpojums. Dalību valstīm jānodrošina, lai vienotie kontaktpunkti darboties kā pilnvērtīgi e-pārvaldes centri. Tāpat dalību valstīm e, jāvienojas par galveno pārobežu sabiedrisko pakalpojumu kopīgu sarakstu. Jāsekmē standartizācija, uh, kā arī jāsadarbojas iepirkuma jautājumos un savstarpējā atdziešanā. Komentēšu tikai dažādus jautājumus. ES ir aptuveni 20 dažādas iepirkuma sistēmas, 12 iesaista arī tādas lietas, kas ir saistīts ar pilsoņiem, piemēram, darba vietas, personīgie dati automašīnu reģistrācija, būvu atļauju izsniegšana, elektroniskās bibliotēkas, kā arī izmaiņas dzīvesvietas deklarēšanā. Tāpat arī daži no tiem ir attiecināti uz MVU, piemēram, uzņēmējdarbības nodoklis, muitas deklarācijas un citi lai šajās jomās mēs varētu virzīties uz priekšu. Šeit es runāju par e-pārvaldu un e-pakalpojumiem. Ir izstrādāta programma ar četrām pakāpēm. Proti, online informācija vienpusēja, iespēju um, formulārus ielādēt vai arī apusēja iespēja darboties, kur var aizpildīt anketas internetā. Nākošais ir uh, online darbības, ieskaitot maksājums un a, uh, piegādes ierosināšanu. Pēdējie pētījumi parāda, ka 82% Austrijā, Īrijā, Maltā, Portugālā ir sasniegti, a, uh, Zviedrijā vislabākie rezultāti ir sasniegti. Tas ir salīdzinošais novērtējums ziņojumam par 2010. gadu, un tie ir par publiskiem tiešsaistes pakalpojumiem. Austrijā, Dānijā, Lielbritānijā īpaši situācija ir veiksmīga. Malta, Slovēnija, Portugāla, Austrija un citas ir tiešsaistes pamatpakalpojums ieviesušas. Tikai 50% no uzņēmuma apgrozījuma nodokļi tiek uh, iekasēti caur uh, e-pakalpojumiem. Un nu, katrā gadījumā ir jārunā par to, ka ir nepieciešama labāka savietojamība. Tāpat uh, ir nepieciešams e-pārvaldes lietojuma programmas, uh, Tas ir nepieciešams, lai e pārvalde darbotos. Tāpat noteikti ir eh, nepieciešams um, izveidot veicinošos faktors, jo īpaši elektronisko identitātes pārvaldes uh, sistēma ir, eh, lai nepieciešams izveidot efektīvu e-pārvaldes sistēmu, kas nodrošina divvirzienu vai automatizētu sadarbību starp pārvaldes iestādēm, nacionālajām iestādēm un vai uzņēmumiem, ir vajadzīga e-identifikācija, e-autentifikācija, e-paraksts un privātās atslēgas PKI savstarpēja atzīšana, un tas ir iespējams tikai tad, kad um, akreditētie CSP tiek atzīti, un ir nepieciešams, lai dažādas valsts akreditācijas iestādes ir savstarpēji sadarbījušās. Elektroniskie pāraksti pārobežu izmantošanai ir ieviesti, un lielākā daļa valstu e-parakstu ir ieviesusi un atzinusi savās valsts robežās. Bet a, vēl ir zināmas problēmas ar to, ka e-paraksti būtu um, pārobežu izmantošanā atzīti. Šeit tomēr valda vēl neusticība šie dienesti ir ļoti nacionāli orientēti, un tādēļ es gribētu runāt par dažiem pasākumiem, kas ir ietverti manā ziņojumā. Piemēram, būtu vēlreiz jārunā par to, ka, diemžēl, 2011. gadā tikai 50% no online izmantotājiem izmantoja online tiešsaistes anketas. Uh, diemžēl nepietiekami um, izmanto mobilo uh, internetu. Pilsoņi un uh, uzņēmumi vēl nepietiekamā apjomā izmanto šos pakalpojumus. Tādēļ šai sistēmai jākļūst pieejamākai, it īpaši uh, mobilā interneta veicināšanā. E-pārvalde, e-identifikācija, e-iepirkums ir ļoti nozīmīgs pilsoņiem Eiropas Savienībā, jo šādi var samazināt uh, administratīvos tēriņus. Ļoti bieži pilsoņiem un uzņēmumiem jāpārvar dažādas problēmas, izmantojot šīs sistēmas arī pārobežu sektorā. E-paraksts un e-identifikācija ir jāveicina. Diemžēl ES vēl savietojamība nav pietiekoši laba, lai mēs varētu efektīvi piedāvāt e-pakalpojums Eiropas Savienībā. Mums ir jāuzlabo savietojamība un arī iespējas, kāds ir pilsoņiem un uzņēmumiem, tādēļ nepieciešams koherents, skaidrs, tiesiskais ietvers, ir jābūt apusējai elektroniskā paraksta atzīšanas procedūrai. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam nacionālo plānu e parakstam un identifikācija, kā arī autoru uh, projektu tā ieviešanai. Mēs aicinam pārskatīt komisiju līdzinējos dokumentus par e-parakstu un autentifikāciju un aicinam komisiju izstrādāt jaunu direktīvu. Strad standarti ir ļoti nozīmīgi. Uh, normatīvie noteikumi ir ļoti nozīmīgi. Tādēļ lūdzam komisiju sniegt uzdevumu Eiropas normatīvajām iestādēm, lai izstrādātu normatīvos dokumentus un e-paraksts kļūtu par normas objektu. Mums ir nepieciešamība savietojamība, īpaši nozīmīgajās tā sauktajās private key infrastruktūrās, ir nepieciešams veicināt uh, Eiropas pārvaldību, e-pārvaldības uh, paplašanāšanu iekšējā tirgo. Mēs aicinām dalību valstis uh, izmantot budžetus, lai IKT būtu caurskatāmāks, atbildīgāks. Jā, pasvītro arī tas, ka pārobežu droša sistēma jāizmanto, lai aizsargātu uh, drošības ziņā kritiskās infrastruktūrās. Tagad par e-iepirkumu. Gribu pasvītrot to, ka Eiropas uh, Savienības līmenī 16% no ES IKP ir publiskā iepirkuma tirgus. Un līdz 2050. 15. Punktam ir, 15. gadam ir jāuzlabo situācija, Tas ir attiecināms uz ES maziem vidējiem uzņēmumiem un īpaši uzmanību jāpievērš e-iepirkuma sistēmas pārobežu sadarbspēju un e-rēķinu masveidu izmantošanai. Mēs atbalstam tās dalību valstis, kas aktīvi strādā, lai iesaistītu MVU e iepirkuma sistēmā. Tāpat jāsaka, ka būs divi, divas pakāpes, um, sākotnējais iepas un pēc tam pēc uh, līguma piešķiršanas um, sekojušais. Um, etaps. Mēs aicinām dalību valstis integrēt abus šos etaps līdz 2015. gadam. Tagad nākošais ir par e-rēķiniem. Šajā ziņā jāsaka, ka līdz 2020. gadam tai būtu jābūt visnozīmīgākajam. Tāpat mēs vēlamies uzsvērt, ka e-rēķina izmantošanai ir daudz priekšrocības, īsākuma apmaksas laika, mazāk kļūdu kvota, mazākas kļūdas nodurņa aprēķināšanā, mazāk kļūdu uh, rēķinu izsūtīšanā. Mēs atzinīgi vērtējam arī uh, PVN aprēķins uz šādas bāzes. Tā būtu pielīdzinama arī papīra formai, un mēs aicinām Eiropas rūpniecības pārstāvis un arī normējošos uh, centiens orientēt uz uh, to, lai uh, šo sistēmu pēc iespējas plaši izmantote. Uh, Somija un dažas cits valsts ir jau prasījušas no iestādēm un valstu institūcijām šādas e-rēķina sistēmas ieviest, un gribu aicināt arī citas dalībvalsts tam pievienoties. Vēl gribu uzsvērt, ka dalībvalstīm vajadzētu būt tāds kopējs fórums, lai varētu izmantot šīs, šīs iespējas. Par ērēķinu jāsaka, ka ir arī e, tādi e, izmantotāji, kam nav pieejas internetam, tādēļ ir jābūt abai, abām iespējām saglabātām, gan elektroniskiem rēķiniem, gan arī papīriem, e, rēķiniem papīra formā. Tāpat ļoti nozīmīgi ir, lai komisija turpinātu izskatīt dokumentu pakāpienu paketi par atklātajiem datiem, inovācijas šajā jomā ir īpaši nozīmīgas. Gribu tāpat arī uh, pasvītrot, ka Connecting Europe ir ļoti nozīmīgs uh, instruments, 2,9 miljonus eiro tiks investētu ātru platjostas tīklu izveidē un Eiropas mēroga digitālo pakalpojumu ieviešanā. Kopā tiks iztērēt gandrīz 9,2 miljoni miljārdu eiro. Ir jāpiešķir finansējums, lai izveidot vajadzīgo infrastruktūru e identifikācijas e pārvaldes iepirkuma e citiem. Uh, Uh, citu pakalpojumu veicināšanai, kā arī, lai nodrošinātu sadarbspēju un lai sektu ar infrastruktūru saistītās izmaksas Eiropas mērogā. Paldies un ar nepacietību gaidu kolēģu teikto. Paldies! Cukalas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Gribu pateikties referentē Cikau kundzei par darbu. Viņas ziņojumā ir daudz svarīgas nostādnes un fakti ietverti, izgaismojot šo svarīgo jautājumu. Mums ir jāgūst mācības no tā, kas es politikā nav izdevies attiecībā uz e-pārvaldību. Jābūt elastīgiem mēķi noteikšanā, ņemot vērā, ka dažas dalībvalstis vēl nav tik tālu pavirzījušās, tajā pat laikā nebremzējot flagmaņus. Un tomēr mums ir jāraugās uz to, ka tikt veidot visas Eiropas pakalpojumu līmenis e-pārvaldībai, lai nodrošinātu interoperabilitātes starpsavienojums es līmenī. Referente Cikau kundze ir arī ļoti labs savus priekšlikumus izstrādājis attiecībā uz e-pārvaldību un jaunu pakalpojumu piedāvāšanu, kas varbūt dot pievienoto vērtību Eiropā. Tātad uh, referentes darbs ir uzteicams, bet tomēr ir arī vēl iespējami daudzi uzlabojumi. Cikā kundzes ierosinājumi arī saskana ar digitālo darbu kārtību. Darbs jāturpina, vēl vairāk ņemot vērā sasaisti ar ES uh, iniciatīvām citām. Dažreiz tikā kundze piedāvā e-pārvaldību tādās jomās kā rēķinu piestādīšana, bet itre komiteja nevajadzētu e, steigties e, pa priekšu attīstībai. Mums būtu jābūt neitrālim attiecībā uz tehnoloģijām. Tādēļ esmu iesniedzis zināmas EPP grozījums, balsoties uz EPP nostādēm, mēs gribētu vairāk elastību attiecībā uz atsevišķām valdībām, kas attiec uz nacionālo mērķu noteikšanu un kā tie ir sasniedzami. Mēs vēlētos arī stimulus privātiem, ekonomikai un pašnodarbinātajiem arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, Tas viss, lai veicinātu uzņēmību internetā. Norādu, ka īpaši tās dalībvalsts, kuras ir cietušas vismagāk no krīzes, kā mana dzimtene Grieķija, varētu gūt daudz no e-pārvaldības plašākas ieviešanas attiecībā uz efektivitāti un caurspīdīgumu Taču visi varētu iegūt arī citas valstis no e-pārvaldības plašākas ieviešanas. Zināms, tehnoloģijas piedāvā arī iespējas paplašināt uh, uh valsts piedāvātos pašu uh, pakalpojumus. Paldies! Paldies, saka priekšsit vārds Masesku Kovičs kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies referents kundzei par šo ļoti interesanto ziņojumu, kuru es tomēr vēlētos papildināt ar dažām vēl ierosmēm. Es esmu slovēniete, un mana valsts pirms dažiem gadiem bija Eiropas avangārdā pārvaldības jomā mēs arī saņemam balvu par to, bet dažas jomas ir slikti. Vēl šajā ziņā regulētas, piemēram, veselības aizsardzība. Pacienta brīva plūsma nav nodrošināta, tādēļ jārada priekšnoteikumi, lai vienu vai otru lietu vispār būtu iespējams izdarīt. Ir jārada iespējas apmainīties ar informāciju vertikālā līmenī. Tas ļautu nacionāla līmenī paplašināt piedāvāto e-pārvaldības pakalpojumu klāstu. Paldies! Ļoti labi, paldies! Vēl kāds eh, debatēs runās Kelīkungs. Eh, priekšsēdus kundze ļoti īsi vēlas tikai sacīt, ka es atbalstu simtprocentīgi šo iniciatīvu, ja Eiropa vēlas augt, kļūt vienotāk, tad tieši e-pārvaldības jomā, e-attīstības jomā, e-veselības jomā tas arī varētu izdoties. īpaši jaunā paudze ļoti ērti jūtas internetu vidē. Viņi ir raduši ar šādiem pakalpojumiem strādāt, un viņi ir jāradina arī turpmāk pie tā, īpaši arī tiešsaistē. 4-5 gadu laikā mēs varētu pagriezt kājām gaisā visu šo attīstību. ņemot vērā ekonomisko attīstību, e-pārvaldības potenciāls un e-tirdzniecības potenciāls ir ļoti liels. Pat labam tikai 75% e, piedāvā tirdzniecības pakalpojums ārpus salas dalībvalsts. Daudz vairāk to nedara. Šeit lūk ir iespēja ietaupīt izmaksas, būt efektīvākiem. Eiropa var daudz ko darīt, un mums arī vajadzētu visu šīs iniciatīvas atbalstīt. Paldies! Paldies! Vārds komisijas pārstāvjiem! Paldies! Mm vēl visiem labu pirmdienas pēcpusdienu. Paldies referentei par ziņojumu projektu. Šais 13 lapusēs referente ļoti uh, lakoniski aptver tādu ļoti plašu jomu kā e-pārvaldība. No savas puses man tikai daži komentāri par e-pārvaldības rīcības plānu, kurus esmu paudis bet referentes atzinums ir ļoti apsveicams. Viņa piemin tieši tādus punktus, kas mums šķiet izšķiroši nozīmīgi ne tikai e pārvaldības attīstībai, bet digitālā vienotā tirgus pabeigšanā kopumā. Tādēļ vēlreiz var sacīt, ka mēs ļoti atbalstam viņas pausto viedokli attiecībā uz nepieciešamību rast integrētu pie e-parakstu atpazīšanai. Komisija pat laban strādā pie priešlikuma, regulas priešlikuma, kas varētu būt gatavs līdz pavasara beigām. Tā patreiz šķiet. Arī mums liekas. ka mums visiem ir jāsaprot e-pārvaldības potenciāls, jums var pilnīgi piekrist, ka no tā var iegūt uzņēmēji, pilsoņi un arī valsts pārvalde. Mums ir jānodrošina tas, ka ES līmenī šīs sistēmas varētu vienotru atpazīt, un tikai tā mēs arī varēsim tirgu padarīt par īstenību, par realitāti. Atzīstam arī, ka e iepirkumiem tas ir ļoti nozīmīgi. Īpaši maziem vidiem uzņēmiem tas dos lielāku caurspīdīgumu, lielāku efektivitāti, zemākas izmaksas un tas ļoti palīdz digitālo vienoto tirgu attīstīt. Vēlētos pabeigt savu runu ar to, ka šī ziņojuma pieeja ļoti lielā mērā saskana ar e-pārvaldības rīcības plānu, kā arī ES digitālās darba kārtības plānu. Tātad vēlreiz paldies no manas puses. Paldies! Un tagad vēlreiz vārds referents kundzei. Jā, paldies visiem kolēģiem, kas debatēs piedalījās, kā arī komisijas pārstāvim, kā jau viņš sacīja, diemžēl vēl pastāv zināmi šķēršļi. Mums, mūsu ziņojuma apjoms arī ir ierobežots, nevaram izstrādāt šo plašu tēmu tik plaši, cik tas būtu vēlams, bet vēlētos pasvītrot, ka e-pārvaldības iestādes un digitāls darbkārtības pasākumu radīs daudz jaunas darbvietas Eiropas saimnībā šodien. Kāds franču uzņēmums nevar piedalīties Uh, konkursā par valsts iepirkumu Bulgārijā. Tādēļ, ka nav nodrošināta e-paraksta interoperabilitāte. Nav savstarpējās atzīšanas. Tieši tās ir šķērslis. Ir arī tehniski šķēršļi, bet arī šie administratīvie un likumdošanas šķēršļi pastāv, kuri ir viens pēc otra jālikvidē pakalpojumu direktīvu bija pirmais šādu šķēršu likvidēšanas solis. Līdz 2010. gadam bija jāpanāk viens pieturs aģentūra, eh, aģentūras izveida eh, pakalpojumu implementācijai citas dalībvalsts teritorijā. Taču mums ir nepieciešama pieeja ne tikai no augšas uz leju, kā sacīja slovēņu kolēģi, bet arī pieeja no lejas uz augšu. Daudzi pakalpojumi tiek piedāvāti arī lokālajā līmenī. Ja es pilsonis pamet savu dalībvalstī un, piemēram, dod studēt uz citu dalībvalsti, šādam mēs pilsoniem jāvar arī mājās vēl turpināt maksāt nodokļus un uzturēt sakars ar savām valsts iestādēm dzimtenē, tādēļ ir šī interoperabilitāte Eiropas līmenī jānodrošina mūsu pilsoņu interesēs, lai tiešām mēs rastu vienoto tirgu digitālajā jomā. Pārvaldes iestāžu joma, loma šajā jomā ļoti svarīga, viņām būtu jārāda labs piemērs – tirdzniecības jomā ir svarīgs piemērs, kurš gribētu pieminēt, tas ir valsts iepirkums, sektors, kur e-pārvaldība ir ienesus ne tikai caurspīdīgumu, bet e, būtisks ietaupījums valsts budžetā. Daudzas valstis, kurās eksistē elektroniskie iepirkumi zināmām izstrēmu kategorijām, ir panākušas ietaupījums līdz pat 30%, salīdzinot ar iepriekšējiem izcenojumiem. Tādēļ ir svarīgi, lai e-pakalpojumi būtu pieejami plašāk vienotiem tirgum. Tiešām spīdīgi nepieciešamība pēc pakalpojumu pieejamības visā Eiropas Savienībā. Un tā nu es uzskatu, ka ir gan svarīgi komisijas piedāvātie pasākumi kā Connecting Europe, bet arī konkurētspējas programma līdz 2020. gadam, kā arī liela nozīme būs dalība valstu budžetu, tos atlicinātiem līdzekļiem e-pārvaldībai un šo e-pārvaldības iestāžu izveidēji, lai Vispirmām kārtām nodrošināt nacionāla līmenī interoperabilitāti, pēc tam arī Eiropas līmenī. Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem kolēģiem par dalību debatēs. Esmu pārliecināta, ka šis ziņojums vēl var tikt uzlabots. Man bija tādēļ ļoti nozīmīgi uzklausīt jūsu viedokļus. Kas attiec uz ziņojumu apjomu, e, šeit biju ierobežot, jums jārespektē man, bet uh, man pārliecība tas nemazina, ka Eiropas parlamentam būs svarīgs vārds sakāms e-pārvaldības plašāks ieviešanas jomā. Sirsnīgs paldies, saka priekšēd, par jūsu secinājumiem. Termiņu grozījumu noteikšanai. Trešdien, 15. februārs, 2012. Komitejas nākamās sēdes 27. februārī no pulksten 15 līdz 18.30 un 28. februārī no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Līdz ar to esam darba kārtības jautājumus izskatījuši. Komitejas sēde tiek slēgta. Paldies!